Please, colleagues, let we start the meeting. Sāksim sanāksmi. Primo punto all'ordine del giorno il Labrīt visiem. Pirmais darba kārtības punkts ir uh, priekšdēļ paziņojumi par koordinātoru lēmumiem. Viņu sanāksme būs pēcpusdienā. Koordinātori pieņēmuši lēmumu priekšlikumu par darba grupas nodibināšanu, kurai būtu uzdevums 204. panta reglamenta punktu eh, par om, Eiropas ombudu vēlēšanām noraidīt, bet darba grupas eh, dibināšana par to lēmums ir pieņemts, ka tas ir jādara. un septītā pielikuma grozījumus reglamentā ir nolēmts veikt. Tur ir runa par lūgumrakstu komitejas nomināšanu kompetencijām. Sekretārs izstrādās priekšlikumu un tad būs arī lēmums par šo priekšlikumu jāpieņem. Un to ņemot vērā mums ir jāpārbauda arī pieprasīt grozīt, mainīt komitejas nosaukumu ir īpaši ņemot vērā jaunās kompetences mūsu komitejā, lai tas būtu precīzāk atspoguļotas, kā tas ir arī citās komitejās Eiropas parlamentā. Margaret, jūs beigās varēsiet izteikties e, par e, visiem jautājumiem, kurus, par kuriem lēmumu pieņēma koordinātori. Turklāt ir arī ir uh, pētījums par eh, jauninājumiem, kas ir saistīti ar pilsoņu iniciatīvām, par eh, Tur ir runa par to, ka ieceltiem ekspertiem ir eh, precīzāk jāpārbauda, kāda būs šīs regulas piemērošana un kādas jaunas kompetences šai ziņā būs mūsu komitejai, kas attiecas uz referentu iecelšanu. Koordinātori mēģinās atlikt, pārlikt šo lēmumu, jo viņi gaida vēl, kāda būs NV komitejas priekšēdātājs. Es pie viņa esmu griezusies. Līdz ar to ir bijis aizkavēšanās, tāpēc, ka ir bijuši administratīvas problēmas, un es jūs gribētu lūgt. Atļauj divus iniciatīvas ziņojumus, kas pēdējā koordinātora sanāksmē tikuši pieņemti. Uh, bet eh, tas nav savlaicīgi paziņots eh, priekšsēdēju konferences. Tur ir par vairākiem grozījumiem. Pirmais grozījums eh, bija šāds. Aukanas kundzes lūgums par lūgumu rakstu 1014 no 2012. gada arī vēl ir iekļaut. Un otrais grozījums bija tāds. ka ziņojumā par Galīciju vajadzētu iekļaut termiņu, līdz kuram vajadzētu iesniegt grozījumus. Jau pagājušajā sanāksmē neizdevās panākt vienošanos. Šī ziņojuma projekts ir uh, vēl jāapstiprina un termiņi grozījumiem ir 3. septembris. Par pirmo daļu, par uh, šī ziņojuma aprakstošo daļu, tur uh, drīkst uh, tikai delegāciju dalībnieki iesniegt grozījumus, bet kas attiec uz secinājumiem, tad visi komitejas locekļi var izdarīt, iesniegt grozījumus. Balsojums par grozījumu, par ziņojumu pašu, tur uh, balstiesīgi ir visi kompetējuši locekļi. Citi lēmumi netika pieņemti, tagad došu vārdu Aukens kundzē. Jā, yeah, uh, sorry to say. Jā, es atvainojos, bet uh, e, koordinātoru sanāksme, kas notika vakar, manuprāt, bija viena no sliktākajām, kāda mums vispār ir bijusi šajā komitejā. Es biju vienīgā, kas nebija no lielajām partijām, viss jau bija izlēmts iepriekš. Mēs uh, runājām par delegāciju darbu, un tas viss bija izlēmts jau iepriekš. Tas bija ļoti skaidrs, proti, ka bija izlēmts iepriekš, ka netiks mainīts mūsu nosaukums vai noteikumi, un nevienam nebija svarīgi, ka mums dažās valstīs ir problēmas. Un tā bija manipulācija ar noteikumiem attiecībā uz Galīcijas delegāciju, jo tur tika izlemts, ka tie ir tikai vadītāji, kam ir, tātad vadītājs, kam ir pilnvars. Kaut gan mēs taču skaidri nolēmām, ka dalībniekiem ir eh, vara, un eh, ja nevar vienoties, tad uh, jālem visiem kopīgi, bet uh, eh, mani izbalsoja, jo es biju vienīgā, kas eh, pie, turējās pie noteikumiem, un tad bija uh, tikai priekšsēdētāji, tika teikts, ka šī komiteja būs bezzobaina. Es neiedzināšos detaļās, bet es gribēju vienkārši atrast veidu, kā pastāstīt par to visam parlamentam, jo jūs uh, neņemat vērā uh, Uh, mūsu pieredzi ievēlot uh, ombudu, un viss ir slepeni, kaut gan tas ir tikai ieteikums, un ieteikumam vajadzētu būt uh, atklātam, atvērtam, un mums ir jāaizsargā mazākums šajā parlamentā. Paldies, Alkanas kundze, saka priekšsādātāji, viss ir skaidrs. Es ceru, ka viss ir skaidrs, Alkanas kundze saka, jūsu pozīcija ir skaidra. Iturgais kungs. Gracias, señora presidente. Afortunadamente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ir eh, politiskā grupa, kas ir mazākumā, kā Alkaras kundzes grupā. Vairākums parasti nosaka noteikumus. Mm, tā ir, eh, vēlēšanās to nosaka pilsoņi, tāda ir demokrātija. Demokrātijā uzvar vairākums. Un tādēļ priekšsēdētājas kundze, kas attiec uz Galīciju, vakar Par to tika pieņemts lēmums. Mana politiskā grupa tam nepiekrīt. Blankungs lūdza pēc 52. pāntu piemērot aprakstošajā daļā ziņojumā. Un tādēļ es gribētu pieteikt, lai tagad tas, par to būtu balsojums, jo tā tas pienākas, jo vajadzētu par to balsot saskaņā noteikumiem lūgumrauks komitejas eh, plenārā. Uh, Tad es gribētu, lai tiktu piemēros 52. pāns attiecībās galēcijas ziņojumā. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs turpinām Iturgais kunga loģiku par eh, mazākumu un vairākumu, mēs esam trīs delegācijas dalībnieku uz Galīciju un ziņojumu iesniedza divi eh, locekļi O, tas ir vairākums, un tas jau tika izskatīts šis ziņojums lūgumrakstu komitejā. Tātad es domāju, ka šis ziņojums ir tas, par kuru ir jābalso, un par grozījumiem arī ir jābalso. Protams, šodien mēs nesam gatavi balsojumam, jo mums nebija oficiāli iesniegts alternatīvais teksts. Uh, Šis teksts netika mums izdalīts līdz pat šim rītam. Tātad es domāju, ka mums ir jāapspriež tagad, kā tālāk rīkoties. Varbūt tad, kad runāsim par Galīcijas ziņojumu, kā rīkoties. Bet Anželika Virtman nav šeit klāt, bet mēs mūsu tekstu uh, sastādījām visi kopā, un es domāju, ka šis teksts ir uh, oficiālais teksts, kas ir jāņem par pamatu, jo to iesniedza delegācijas vadīt vairākums. Paldies, lūdzu, kolēģi, lūdzu, neatsāksim lielas debatas. Tas ir tikai uh, ievads par to, kāda ir jūsu pozīcija un neko vairāk. Bulāns. Reglamenta jautājums, vai mēs varētu vispirms nobalsot un tad skatīt citus jautājumus, jo tāda bija darba kārtība, balsošana. Dažiem ir jāiet uz balsošanu citās komitejās, varbūt nobalsosim un tad uh, mēs varam turpināt diskusijas. Five. Yeah, that's, that's, that's yes. Then we can discuss the. Thank yes. you. Thank you. One. One moment. Vienu mirklīti. Il mio punto di vista è contrario alla proposta. Es eh, domāju, ka ir otrādi, es būtu pret to, bet es domāju, ka mums pirms vajadzētu paraudzīties, vai komitejas locekļi var izteikties. Es domāju, ka man nevajadzētu katram tādas kvēlas runas teikt, bet katram vajadzētu dot iespēju izteikties divas minūtes. Šajā komitejā man šķiet, ka vajadzētu tiešām dot vārdu pilsoņiem, lai viņu viedokļi tiek izteikti un viss šīs atlikšanas uh, un kavēšanās, manuprāt, mēs vienkārši tādā veidā atņemam pilsoņiem lauku. Vai jūs vēlaties darīt tā, kā uh, teica kolēģe? Nē. Tātad viena minūte katram, un tad nevajadzētu. Maiekungs, un pēc tam mēs to visu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es pievienojos Karlosam Iturgais proti, ka mums jālēmj, vai mēs piemērojam 52. pantu, tika dotas divas nedēļas papildus. Pirmajā nedēļā neviens kolēģis neatrada nevienu um, iespējamu brīdi, kad satikties, un otrajā nedēļā katrs atrada 15 minūtes, un tāpēc ir ļoti grūti strādāt šādi, un tāpēc man šķiet, ka ir uh, vēlme palikt pie sākotnējā dokumenta. Un uh, tāpēc varbūt uh, jāskata citā laikā šis jautājums. Un man šķiet, ka šeit var visas sarunas nojūgt. Un ja nav, nav tā kāda noteikuma, tad es piedāvāju 52. pantu. Maiers. Ientā. Paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr, kad bija izpētes komiteja, bija tā, ka deputāti, kuri oficiāli uh, bija delegācijā, ka tad viņi arī iesniedza šo ziņojumu, un tas demokrātiskā veidā. Mēs, eh, mēs piedalījāmies šajā informatīvajā braucienā, un eh, bija arī par to diskusija. Un tad bija balsojums, un eh, lēmums bija 2 pret 2, un tad tika pieņems lēmums ziņojumu tādā veidā arī iesniegt. Šajā gadījumā tie bija četri cilvēki, kas piedalījās eh, šajā braucienā uz Galīciju. Un eh, arī tur ir spēkā vairākuma un mazākuma princips, un tā tiek strādāts. Un ja jūs tam nepiekrītat, tad, protams, katrs deputāts var ieteikt grozījumus, bet tā ir parastā pieeja, kāda vienmēr ir, un tas nav nekas pārsteidzošs. Sí, gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī tieši tāpat domāju. Un arī juridiski tā tas ir noteikts. Ja šis pāns, ko jūs eh, pieminējāt, tas eh, nav pareizais pāns, jā, par to nav nekādu šaubu. Un tad tika teikts, ka katrs tagad ir ieņēmis savu pozīciju un no tās neatkāpjas. Bet uh, es domāju, ka faktiski šeit rīcība bija tāda gan izvērt diktatoriska un nebija nekāda vienošanās. Tika teikts, jā, šeit ma, es, es varu visu noteikt un uh, ir jāpieturas pie tā, ko es saku. Un jūs ļāvāt sev manipulēt Spānijas tautas partijai. Sekretaritāts ir vienīgais, kas var saglabāt ticamību jo ir deputāti, kur vairs nav uzticami, jo viņiem ir šāda nostāja pret iedzīvotājiem, un to vienkārši nevar pieņemt. Jā, mums ir dažādi viedokļi, ko esam uzklausījuši. Es vēlos tagad lūgt. Pateikt, kā, kāda ir jūsu attieksme pret koordinatoriem, kā, kā, kā tika pieņemts, atkārtošu vēlreiz. Vakar tika pieņemts lēmums, ka. Kā tiks, notiks darbs pie pamateksta, kas tika iesniegts, un ka grozījumi līdz 3. septembrim ir jāiesniedz. Un uh, grozījumi to var iesniegt tikai tiem locekļiem, kas uh, bija uh, tikai par aprakstošo daļu, un nu, visi komiteja tikai pēc tam par otro daļu, kurš ir par to un kurš ir pret to. Mēs tagad par to balsosim. Un ja būs vairākums balsojumā? Ja tas tiks noraidīts, tad mēs darīsim tā, kā tika ieteikts ar 52. pantu. Protams, pirms vajadzētu pārbaudīt, vai šāda pieeja ir pieļaujama. To es eh, attiecīgajās iestādēs kontro, izkontrolēšu, kurš ir eh, pār šo priekšlikumu, ko es izteicu. Šis teksts tika izsūtīts. Ždanokas kundze, teksts tika izdalīts pirms nedēļas. Nē, saka Ždanokas kundze. Mr. Law informed me that. Laukungs uh, informēja mani, ka viņš tekstu izdalīja. Nekādu iebildumu par tekstu lūdzu. Uh, who is in favor? Kurš par? Kurš pār uh, to, ko vakar nolēma koordinātori? 1, 2, 3, 4. Kurš pret? Again? Ok. Vēlreiz? Labi. La votazione. Balsojam par to, ko es eh, jums aprakstīju kā koordinātoru vakardienas lēmumu. Pamatteksts, kā kolēģi Bulāna teica, un grozījumiem termiņš līdz 3. septembrim. Aprakstošajā daļā jūs varat uh, grozījumus var iesniegt tie locekļi, kas bija innovatīvajā braucienā, kas attiecas uz ieteikumiem secinājumiem. Tur var visi komitejas locekļi iesniegt grozījumus. Ziņojums tiek sastādīts visiem komitejas locekļiem. Tagad balsosim par to, vai jūs esat par šo pieeju vai, ja šis priekšlikums tiks noraidīts, tad vai jūs esat par iesnieguma izmantot 52. pantu. Un kas attiecas uz to, protams, vispirms es pārbaudīšu attiecīgajās iestādēs, vai šāda procedūra ir pieļaujama. Vai tagad ir skaidrs, par ko balsojam? Tātad, kurš ir pār šo priekšlikumu? No, we can't. No, it's not applicable. No. It's, a, it's not applicable. Chi è favorevole a questa decisione? Kurš ir eh, par šo priekšlikumu? 1, 2, 3. 3 pār. Kurš pret? 52. var piemērot tikai tad, ja mums neizdodas ieviest koordinātoru pieņemto lēmumu. Tas ir acīm redzami. Uh, Periodā līdz septembrim būs vienošanās. Tās ir divas dažādas lietas. 52. pants, manuprāt, nav piemērots šai procedūrām. Šai procedūrai komitejas ietvaros. Tātad es eh, lūkšu at, apstiprinājumu no komitejas attiecībā uz atbilstību, ja jūs nobalsosiet par procedūras piemērošanu, kas ir paredzēta 52. pantā. Mm, pretēji, ja jūs nobalsosiet par to, ko mēs nolēmām vakar, vakarā, un tas tika tā izlēmts, tāpēc, ka tā ir procedūra, kuru mēs izmantojām attiecībā uz vizīti uz Rumāniju, tā ir tāpat procedūra. Tātad es vienkārši piedāvāju vakar vakarā atkārtot uh, šo te procedūru, kas tika izmantots, eh, kas tika izmantot Rumānijai. Ja jūs gribat mainīt savu viedokli un nevēlaties apstiprināt šo procedūru, nevēlaties to pieņemt, tad jums ir jābalso. Un ja jūs balsojat pret šo priekšlikumu, tad es eh, šo jautājumu nodošu sekretariātam un pēc tam formāli AFCO komitejai, lai viņi interpretē reglamenta noteikumus. Lūdzu. Un tad tādējādi mēs apturēsim ziņojumu, jo jūs zināt, ka citādi mēs uh, uh ieiesim garā procesā. Tas ir jūsu lēmums. Tātad ar šo piedāvāto grozījumu jūs varat darīt savu darbu kā pilsoņu pārstāvju, bet jūs varat mierīgi strādāt. Jūs varat balsot par vai pret manu priekšlikumu. Tātad vēlreiz, un šī būs pēdējā reize, kurš ir par priekšlikumu, par procedūru, kā tika lēmts vakar koordinātoru sanāksmes laikā. Ok. Major... Labi vairākums ir pret piedāvāto procedūru. Tātad alternatīva ir eh, interpretēt 52. pāntu un sāksim ar ziņojumu. Paldies visiem un tagad varam pāriet pie nākamā darbkārtības punkta. Un pateikšu, ka pārējie punkti par kuriem lēma koordinatori, tos eh, kor komiteja ir apstiprinājusi. Nākamais punkts ir balsojums par eh, ikgadējo Eiropas ombuda ziņojumu. Tātad ziņojums par Eiropas ombuda darbību 2012. gadā. Salavrakus kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies. Patiesībā man nav nekas daudz sakāms, bet es tomēr gribētu izmantot uh, iespēju un uh, gribēju Aurēlija kundzei šeit pateikties, jo esam ļoti labi sadarbojušies. Tas arī bija viss no manas puses. Paldies! Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, īstenībā negribēju pārāk daudz tagad teikt, es jau visu pateicu. Gribēju tikai apsveikt Oreli kundzi un viņai teikt paldies. Es domāju, ka bija ļoti svarīgi arī Diemanduro kunga darbā, bet uh, Citādi, protams, es eh, vienkārši jūs lūgtu balsot par manu ziņojumu. Paldies. Grazie. Paldies, Sava Rakus kungs. Mēs sāksim balsojumu par uh, gada ziņojumu par Eiropas ombudu darbību 2012. gadā. Kompromiss grozījums A, ceturtais punkts, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 15. Ganč 4. Nē. 15, 16, 17 atkrīt. Tālāk pārējām pie grozījuma 18. 6a jaunais bazēs kopā ar pret atturas pieņemts. Grozījums 19. Gabriela 6a jauns par pret atturas pieņemts. 20. grozījums. 6b jauns pasiesku par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums B par 7. par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 23. Huntis Mājers 8. par, pret, atturas atturas noraidīts. Grozījums 24 Bekers 8. par pret atturas pieņemts. Grozījums 25 par 8a jauns Bekers par pret atturas pieņemts. Grozījums 26 par 9a jauns par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums C. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 30. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 29 pār pret atturas pieņemts. Grozījums 31 par 12. jauns un izmaiers divas daļas. Par pirmo daļu par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, nē, par to netiek balsots, jo Pirmā daļa ir tikus noraidīta. Tālāk balsojam pa trešo daļu šajā grozījumā par pret atturas. Tas jāpārbauda. Sākam balsot par trešo daļu. Tagad beidzam balsot. Noraidīts tas ir. 9, jā, 13 pret. 32. grozējums. Sa savā brākos par, pret, atturas, pieņemts. Grozējums 33, pa 13. valese par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 34. 13. bazēsku par pret atturas pieņemts. Grozījums 35. 15. salā vrakus par pret atturas pieņemts. 3.6 grozījums par 16 Kolārska Babinska par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums D pa 17. par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums E par 19. par pret atturas pieņemts grozījums 40. Montis Mājers par pret atturas norēdīts. 42. Bazesko par pret atturas pieņemts. Grozījums 43. Par 22. Kolārska Babinska par pret atturas pieņemts. 44 un 45 līdz ar to atkrīt. Tagad 46 pa 22a ganč par pret atturas norēdīts. Grozījums 47 pa 22a aukeni par pret atturas norēdīts. Grozījums 48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 atturas pieņemts. Grozījums 52 pa 24. par pret atturas pieņemts. GA jauns 1 pazies ko par pret atturas pieņemts. Grozījums 2 Gabriel par pret atturas pieņemts pieņemts. Grozījums 3. Gabriel par pret atturas pieņemts. 4. Auken par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums F par pret atturas pieņemts. Grozījums 7. Gabriel par pret atturas atturas pieņemts. Grozījums 8. Tehnisks grozījums vēl vairākus par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 9. Gabriela par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 10. Kolārska Babirska par. Pret atturas pieņemts. 11 atkrīt, 12 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 13, Valensa, par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 14, par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk galīgais balsojums par ziņojumu. Sākam balsot. Balsosim, protams, elektroniski Sākam balsot. Beidzam balsot. Un vien 22 pār. Tātad vienbalsīgi. Neviens pret. Sirsnieks veicam Salavrākus kungu. Jā, līdz ar to balsošanu esam pabeiguši. Punto 12 all'ordine del giorno, relazione su. Labi, 12. punkts darba kārtībā ziņojums par faktu vākšanas vizīti Spānijā. Uzklausīsim Bulāna kungu par šo jautājumu. Jums ir trīs minūtes, lūdzu, izsakieties īsi. Oui, madame... Jā, priekšsādātājs kundze, es pat izteikšos vēl īsāk, jo man liekas, ka šeit mēs pagaidīsim, kad jūs uzzināsiet, kā ir ar 52. pantu piemērošanu. Gribu tikai atgādināt, ka lūgumrakstu komiteja ir tāda, kurai jāuzklausa Eiropas pilsoņi. Un eh, te ir ļoti rūpīgi jāizvēlas, ko tā saka Un tad, kad ir faktu vākšanas eh, brauciens, vizīte, tad uh, es savā ziņojumā vismaz uh, domāju par to, vai pat tiešām ir. Tātad es domāju par to, vai tiešām ir uh, visi fakti tā rūpīgi izpētīti un vai lūgumrakstu iesniedzējiem ir taisnība. Un Dažkārt tiešām bija jāņem vērā, kas notiek uz vietas, ko dara vietējās iestādes. Mēs centāmies būt pēc iespējas objektīvāki. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus, bet arī atbildes no iestādēm. Tātad savā ziņojumā, ko jūs esat saņēmuši, ir aprakstīti fakti par uh, RIA un mēs uh, neiekļāvām um, lūguma rakstus, kurus nepieņēma oficiāli koordinātori pirms brauciena. Mēs uh, atzinām zināmus uh, faktus, kas jau bija zinām diezgan senais attiecībā uz piesārņojumu vai arī attiecībā uz uh, ūdeņu neatīrēšanu. Uh, tas jau bija sens fakts. Uh, tātad, eh, kas attiecas uz laiku, kad tikko tika uzstādītas attīrīšanas iekārtas. Un eh, aizvien eh, pozitīvāk ir attīstība, bet situācija vēl nav, protams, nevainojama. Bet tie projekti, ko piedāvā iestādes, ir tādi, kas ļaus kliedēt lūgumrakstiesniedzēju bāžas. Tātad vispārīgi runājot, es domāju, ka septembrī, tad, kad atsāksim darbu, ņemot vērā lēmumu, kas būs uh, pieņemts uh, attiecībā uz uh, vizītes ziņojumu pieņemšanu, tad mēs arī atgriezīsimies pie šī ziņojuma un tad arī runāsim par detaļām. Paldies, Ždanoks kundz, lūdzu. Pirmkārt, man ir jautājums sekretariātam. Mēs tikko saņēmām tekstu, ja, Tas ir darba dokumenta projekts, kas, uh, kuram ir datums 4. jūlijas. Mēs to saņēmām tikai tagad. Man tā ir pirmā reize, kad es redzu šo tekstu. Kaut gan tam ir datums 4. jūlijas, es šo tekstu neesmu redzējusi. Mm, un redziet, šeit ir mans uzvārds virsū, kā delegācijas locekle. Uh, es te esmu minēta. Es neesmu gatava un es nedomāju, ka kāds cits ir gatavs uh, runāt par šo tekstu, varbūt izņemot Bulānu kungu, jo man tikko tika izdalīts uh, cits teksts, uh, kā delegācijas dalībniecei, ar arī Argālikai Vērtmanei, un man, mums tas bija jāapspriež Strasbūrā. Uh, un uh, Bulāna kungs, mēs jums devām mūsu laiku divas stundas. Uh, Bulāna kungs, un jūs nepieņēmāt uh, to, ka sešos vakarā varam tikties, un tāpēc tikai mēs tikāmies pusstundu. Tātad es uh, gribu uzdot jautājumu sekretariātam, kā visi šie dokumenti parādās, jo iepriekšējās diskusijās Bija tikai viens dokuments, eh, kas tika iesniegts eh, sekretariātam, ko sastādījām es un Angelika Vērtmane. Tas nebija eh, oficiālais teksts, tas bija tikai projekts, ko iesniedz Bulāna kungs, un tagad mums ir teksts. Es nezinu, kāpēc datums nav šodien, bet gan 4. jūlijas, šodien ir 9. jūlijas, bet tā ir pirmā reize, kad es redzu šo tekstu. I already informed the committee that the text Tātad es jau apstiprināju, ka teksts tika izdalīts piekdien. Es saņēmu sekretariāta apstiprinājumu, ka šis teksts pa ēpastu e ir nosūtīts visiem deputātiem. Tātad jūs saņēmāt šo tekstu piekdien. Meierkungs. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo... Paldies, eh, priekšsādētāji. Es domāju, ka mēs šeit uh, izdarām spiedienu uz procedūru šeit. Uh, ko es iesaku? Es nesaprotu, kas te notiek, bet es iesaku, ka uh, teksts, ko piedāvā Bulāna kungs, tas nav teksts uh, no delegācijas, uh, kas devās uz uh, Galīciju, jo tur bija trīs deputāti, un šis nav teksts, ko ir sastādījusi delegācija, un tāpēc es gribētu lūgt kolēģiem uh, Vispirms sastādīt tekstu, ja uh, kolēģis nepiekrīt Bulāna kungam, ja nav vienprātīgs starp viņiem trījiem, tad uh, paņemsim uh, divu deputātu tekstu, un tad vismaz es varētu pieņemt to, kas, manuprāt, atbilst visvairāk patiesībai. Es nepiekrītu tās tām idejām, kas te tika paustas. Cik daudz es varu izsakot, eh, nav bijusi sadarbība starp eh, bijušajiem delegācijas biedriem par šo tekstu. Jums nebija iespēja to izdarīt. Un eh, teksts, ja tas ir nosūtīts pirms nedēļas nogals pa e-pastu, tas nav apspriests un nav bijuši mēģinājumi rast kopīgus risinājumus. Šis teksts tad neatspoguļo delegācijas viedokli, tikai delegācijas vadītāju viedokli. Manuprāt, vajadzētu tādu tekstu, kurš mums uh, uh, atspoguļo uh, to iespēju, kāds bija visiem trim dalībniekiem, tikai ne, ne tikai vienam dalībniekam. Martīnes kungs. Jā, priekšsēdētājs kundze. Nu labi. Es esmu atbildīgs uh, gan par to, kā rīkoties ar kolēģiem un ar lūgumrakstu iesniedzējiem, un es nekad neesmu bijis šādā situācijā. Mums ir bijuši ļoti smagi ziņojumi, kas ir jāsastāda, bet uh, ko es gribu darīt? Es gribu vienkārši pateikt, ka šī ir uh, bezprecedenta situācija. Tiek teikts, ka jā, bija delegācijas vizīte, un eh, delegācija var uh, vai nu nevar vienoties par ziņojumu. Vienmēr ir grūti sastādīt ziņojumu, un tāpēc vienmēr visi ir ļoti centušies, lai tie, kuri uh, ir delegācijā, arī varētu vienoties. Nu, vismaz tad sastād ziņojumu, kas, uh, uh, ko visi var pieņemt. Tagad mums ir divi dažādi ziņojumi, mums vajadzētu izskatīt tekstu. Uh, un izlemt, kurš mums ir pieņemamāks. Man tiešām ļoti satrauc šī situācija, bet kāda būs tad pilsoņu reakcija, kas ir šeit ārprāts, kas te notiek? Kā jau es teicu, mums bija trīs deputātu delegācija, divi deputāti uh, ir vienās domās un uh, trešais deputāts uh, atbalsta citu viedokli, tāpēc, eh, nu, katram ir eh, tiesības iesniegt eh, atšķirīgu ziņojumu no vairākumu, un es esmu vienkārši šokēts par šo situāciju, kādu redzu pirmo reizi. Koordinātori panāca zinām vienošanos koordinātori, nu, tie ir visu grupu koordinātori, un tagad mēs esam uh, situācijā, eh, kad mums it kā jābalso par to, ko ir lēmuši visi koordinātori, un eh, tad eh, kaut kādas grupas sāk teikt, ka viņi ir mazākumā attiecībā pret pašu saviem koordinatoriem, varbūt tad viņiem vajadzētu lūgt savus koordinatorus atkāpties. Nu, godīgi sakot, nu, tiešām šī ir tiešām diezgan absurda situācija ja es gribu atbalstīt priekšsēdētāju šeit un ko viņa piedāvāja. No otras puses, eh, protams, eh, mums ir dokuments, kas eh, mums tiek izdalīts, un šajā dokumentā šis dokuments ir Bulāna kunga dokuments, un es viņu tiešām ļoti cienu, un tomēr ir diezgan skaidri redzams, ka uh, Šis nav dokuments, ko ir sastādījuši visi trīs deputāti šajā delegācijā, jo ir divi deputāti, kas nepieņem šo ziņojumu, un tas ir kaut kas, kas ir jāraksta šajā ziņojumā. Tas nav ziņojums, ko varam publiskot. Mēs nevaram to uh, izplatīt ar visu trīs deputātu uz vārdiem virsū, kamēr divi no viņiem nepiebilst, nepiekrīt šim ziņojumam. Nu, vienalga mēs varam pieņemt šo vai citu dokumentu, bet tas man uh, netraucē, bet šis dokuments nav paties. Paldies priekšēdētē. Gribu atvainoties, ka atnāc par vēlu. Bet uh, man bija debates, uh, tas man bija jāvada par neirodermatīvām saslimšanām. Es gribētu pavisam īsi paskaidrot. Mēs patiešām esam ļoti centušies sasniegt kompromisu. Kompromiss dažās detaļās nav izdevies. Uh, Manā vērtējumā tā nav laba pieeja. Mana kolēģi Taķjana un es, mēs abas uzskatām, ka mēs uh, savu viedokli par diskusijām, tas, ko mēs esam redzējuši, ka mēs esam atspoguļojuši objektīvi. Un es domāju, ka tas ir uzdevums uh, ziņojumā tā pieminēt un aprakstīt lietas, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam vērtējuši, un uh, lietas tā aprakstīt, kā tās mums ir tiekušas prezentētas. Tur nav nekādas prasības, eh, nu, to mēs vispār varam iestrādāt rekomendācijās. Un gribētu lūgt tos kolēģis, kuri ir pārliecināti, ka Tatjana, mēs ar Tatjanu šeit eh, nesot kom, gatavs uz kompromisu, lūdzu ņemiet vērā objektīvo faktisko situāciju. Mūsu uzdevums kā politiķiem ir eh, pievērst uzmanību faktiem. Ja kāds jautā mūsu personīgo viedokli, tā ir cita lieta, bet uh, par to nav diskusija. Mēs esam lūguma rakstu komitejā, un es uh, manu nostāju varu tikai vienīgi atkārtot, kā lūguma rakstu komiteja. Mums ir uh, jāstrādā ar uh, lūguma rakstiem un nevis ar partiju politiku dažādu. Es savai partijai nekad neatļautu mani ietekmēt tādā veidā, ka lūguma raksti vai lūguma rakstu iesniedzēja ciestu no tā visa. Un tādēļ eh, lūdzu saprast, ka šeit, acīm redzot, vismaz pašreizajā laika brīdī nevar būt vienošanās. Paldies! Miranda. Paldies, Miranda. Gracias, prezidenta. Entre todas... Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Nu jā. Jā, te tiek uzsvērts dažādas pozīcijas, bet tam visam pa vidu gribu uzsvērt to, ka mēs par to runājam jau piecus mēnešus. Februārī mums bija tik daudz lūgumu rakstu sūdzību no uh, pilsoņiem, un mēs šo jautājumu skatām jau ļoti ilgu laiku. Un arī uh, es saņemu savā birojā ļoti daudz uh, lūgumrakstu iesniedzēju pieteikumus, un viņi jautā, kas te tagad notiek. Uh, Mm, mums tagad ir eh, administratīvas procedūras, un mēs nerunājam par būtību, proti par eh, attīrīšanu. Mums ir jāraida politisks signāls, ka šī komitīja kaut ko var arī panākt. Ja, kā jūs zināt, Bulāna kungs, jūs devāties uz Galīciju, jūs bijāt klāt šajā vizītē, lai objektīvi izvērtētu to, kas notiek. Un tagad uh, jūsu ticamība ir uh, būtiski samazinājusies, jo jums ir jāuzklājas citi cilvēki. Nezinu, ko jūs par to domājat. Uh, kas tad būs uh, Bulāna kunga loma? Izskatās, ka viņš vienkārši ir padavies politiskajam spiedienam un viņš seko savas partijas politiskajām interesēm. Uh, nav dialoga, nav caurskatāmības, jā, un vēršoties pie sekretariāta visas pozīcijas, kas eh, ir pieņemtas un eh, arī mūsu pilsoņu cerības ir pieviltas, jo eh, visādas administratīvas lietas te tiek risināts, un jūs, priekšsādātais kundze, arī varētu taču vienreiz saprast, kāda, kāds darbs mums ir jādara pilsoņu labā. Un uh, šobrīd mums tiešām ir jāpieņem lēmums par ziņojumu, jo pilsoņi lūgumas tiesniedzēja gaida rezultātu. Un šī uh, lieta pēc būtības uh, problēma ar šiem uh, ūdeņiem nav atrisināta. Šeit uh, nav pietiekams uh, dialogs īstenots, bet mums kā referentiem uh, galu beigās ir jāatzīst, ka tā bija trīs deputātu vizīte. Paldies! Liels paldies jums. Jā, varbūt mēs varam beidzot ķerties pie darba un darīt kaut ko pilsoņu labā. Paldies. Man tiešām ļoti žēl, ka mēs atkal runājam par reglamentu. Diemžēl tā ir. Gribētu norādīt to, ka nav tad runa par balsojumu par ziņojumu. Uh, ziņojums ir eh, par divām daļām, un otrajā daļā ir secinājumi, un šeit komitejā būs balsojums, kā tas var izteikt priekšlikumus, kā tas var izvirzīt grozījumus iesniegt. Pirmajā daļā, tā saucamajā aprakstošajā daļā, mēs esam vienojušies, ka šī aprakstošā daļa tā ir eh, jāpieņem konsensusā. Konsensusā Margareta klausies, eh, tas tā kā ar militāšu aizsardzību. Konsensusā tas nozīmē, ka visiem ir uh, jāpiekrīt. Tur ir sekretariāta, nevajag uzbrukt viņam, jo viņa e, sekretārs mums palīdz. Ir trīs deputāti, un viņiem ir jāvienojas. Un šajā gadījumā viņi nevienojas. Negribu šeit uzsākt diskusiju kādēļ, bet nu vienkārši tas tā ir. Un arī šajā gadījumā ir jāparedz, ka nav vienošanās, tas ir skaidrs. Un vakar jau mēs par to diskusijām, un atkal rīt mums būs diskusija. Arī šajā gadījumā mums ir jāprasās gadījums, ka nav vienošanās. Mēs tikai skaidri esam pateikuši šī aprakstošā daļa, kur uh, deputāti paši ir braukuši un uz, pierakstījuši lietas. To mēs nevaram dot uh, komitejā balsojumā, jo lielākā daļa no deputātiem nemaz nebija klāta, tas jau būtu negodīgi. Tādēļ mēs teicām, ka aprakstošā daļa ir jāpieņem uh, vienprātībā, tad 100% vienalga, kas piedalās. Es ceru, un uh, pat tas nevienais jociņš beigās secinājums būtu tāds, ka mēs uh, tikai tad ar vienu locekli vajadzētu šo misiju, jo tad jau būtu konsens. Es gribētu vienkārši aicināt trīs, lūdzu vienojieties savā starpā, vai tas būtu vienprātīgi, vai tas nav iespējams, tad vajadzētu šodien, kas šodien tik pieminēts, to variantu izmantot. Un tad ar atbildību būtu arī priekšsēdētā, es ļoti žēl, jo priekšsēdētā arī to teica, jo šī <clears throat> misija, faktu ievākšanas misija, to vajadzētu kalpot, lai pātrinātu procesu. Uh, un kas pašlaik notiek, īstenībā tieši kaut kas pretējs. Vienojieties, lūdzu. Mums vajadzēja būt pietiekami reāliem, lai paredzētu arī gadījumu, kad nav šī vienprātība. Jo konsensus nozīmē, ka visiem ir jābalso. Un mēs vispār varam būt priecīgi, ka bija tikai trīs uh, deputāti. Sančes. Sí, muchas gracias. Bueno. Paldies. Es domāju, ka labākais veids, kā risināt šo jautājumu, būtu nevis atsākt kritiku un diskusijas, bet uzņemties savu atbildību. Es biju Galīcijā februārī delegācijā, un toreiz man likās, ka mēs radām galīgo risinājumu, bet tagad mēs tik un tā vēl uh, Uh, diskutējam par šo ziņojumu, kas ir piedāvāts. Mēs drīzāk sarežģījām lietas, kas ir patiesībā vienkāršas. Vajadzētu runāt pēc būtības. Un sociālistu grupas vārdā es gribētu teikt, ka man nešķiet, ka um, mums ir kaut kādi šķēršļi, lai rastu saprātīgu risinājumu. Mēs esam tiešām gatavi sadarboties un palīdzēt eh, panākt vienošanos. Svarīgi ir, ja ir parādīsies kaut kāda konkrēta problēma, kāds delegācijas acīs, tad eh, mūsuprāt, eh, tas ir diezgan skaidrs, ka nevajadzētu sarežģīt lietas vēl vairāk. Mums ir um, jārod uh, konsens un uh, ir pavisam skaidrs, ka mēs uh, radījām ļoti skaidru signālu atbildīgajām Galīcijas un Spānijas iestādēm, sakot, ka viņiem ir jāievēro Eiropas likumdošana, tā pašā laikā mums ir jānodrošina, ka tiek piedāvāts Eiropas atbalsts, Eiropas finansējums, lai to padarītu iespējamu. Un es domāju, ka šobrīd mums nevajadzētu pārāk uh, vēl par to runāt daudz. Paldies priekšsēdētāji! Jā, šķiet, ka mēs atkal šeit iestrēgstam, bet uh, pirms pāris mēnešiem tika izdalīts uh, dokuments bez priekšādātājas atļaujas, un pirms mēneša uh, abas citas deputāts izdalīja arī citu dokumentu, neļau, neprasot atļauju uh, priekšsēdētājai, un tad um, vizītes uh, vadītājs iz, izplat savu dokumentu, tas taču nav nopietni. Bulāna kungs, es domāju, ka uh, ir iespējams panākt konsens, un es domāju, ka tomēr būs uh, grūti panākt konsensu. Pirms divām nedēļām man šķiet priekšsādātāji, ka tas uh, ir uh, neiespējami. Protams, ir svarīgi arī skatīt 52. pāntu. Uh, bet ko mēs eh, vēlamies visvairāk ir objektīvu, līdzsvarotu ziņojumu, kas nāktu par labu visiem - Eiropai, Galīcijai, pilsoņiem, jo mums ir jādara kaut kas, lai risinātu šo ūdens piesārņojumu jautājumu. Bulāna kungs ir priekšādātais, viņam vajadzētu uh, Uh, piedāvāt savu dokumentu pirms pāris mēnešiem, jau tam vajadzēja būt gatavam, bet viņš nepanāca konsensu un tagad viss ir pilnīgā hausā. Paldies! Tagad uh, atkal ir kolēģi, kas grib izteikties, bet uh, neaizmirsīsim, ka pie mums ir ieradušies logumrakstu iesniedzēji, kas grib runāt. Uh, Eh, Ždanoks kundz, Bulāns, un tas arī viss. First of all. Paldies, eh, pirmkārt. Eh, Jā, par šo dokumentu. Pirmkārt, jūs redzat, ka pirmā daļa, tā skaitā secinājums, ir angliski. Un tas šis teksts bija tas, kas mums bija pagājuši pirmdien, ko apspriest ar Bulānu kungu. Tagad uh, mēs uh, tikko uh, redzam, kas ir izdalīts piekdien, uh, ka tas ir kaut kas jauns, uh, kas ir ieteikumi franču valodā. Un pat ja mēs būtu strādājuši visu nedēļas nogali, mēs uh, nebūtu varējuši to izdarīt ar Vērtmans kundzi. Uh, un eh, es neesmu gatava apspriest šos ieteikumus, kaut gan varu lasīt franciski. Bet, diemžēl, manai kolēģei ir eh, problēmas. Bet, kas attiecas uz secinājumiem, jā, mēs bijām gatavi konsensam, bet, eh, ja mēs ņemam šo Bulāna kunga tekstu, tad nebija jēgas doties uz Galīciju jo šeit pilnībā tiek noraidītas visas lūgumbus iesniedzēju bāžas, piemēram, Reganosas uh, iekārtas uh, gadījumā tika uh, tikai konstatēts, ka uh, Tas viss ir izdarīts saskaņā ar Spānijas likumdošanu. Netiek minēts, ka tur ir 50 metri no mājām. Uh, Tātad eh, šī pieeja, ko izvēlējies priekšsādātājs, eh, noraidīt logumrakstu iesniedzēju bāžas un mūsu pieeja atbalstīt logumrakstu iesniedzējus ideoloģiski un politiski, mums ir ļoti dažādas pieejas. Jā, jūs varat iesniegt eh, grozījums. Aukens kundze. Mēs jautājam juridiskajam dienestam uh, interpretēt šos nosacījumus, jo ir skaidrs, ka uh, kāds te uzskata, ka vadītājiem ir galvenā iz, uh, loma un var izlemt, ja nav vienošanās, un tas, ko es saskatu noteikumos, ka nav tā. Mums ir jāapdaus no Martīnes ieteikuma, ir vajadzīgs vairākums. Nav nekas rakstīts par delegācijas vadītāju, pat ir jāņem vērā arī dalībnieku teiktais, ne tikai vadītāju teiktais. Un, ja mēs turpināsim par to runāt, jāprasa juridiskiem dienestam, kādi ir šie nosacījumi delegācijām, vai tikai vadītājs izlemj par aprakstu un visu, vai arī delegācijas dalībnieki drīkst iesaistīties šajā procedūrā. Vai jūs varētu lūdzu nosūtīt šo jautājumu, un tad mēs varētu šodien beigt šīs diskusijas, jo es nevaru pieņemt to, ka tiek politiski interpretēts uh, noteikums 202. Paldies, Polankungs. Paldies, priekšsādātais kundze. Es eh, saprotu, ka Miranda teica, ka pilsoņu interesi ir jāizstāv, bet eh, izmeklēšanas vizītes eh, mērķis ir uzklausīt pilsoņus, un to mēs arī darījām, un mēs uzklausījām iestādes, devām iespēju tām atbildēt pēc tam, tikai pēc tam, kad atbildēja pilsoņi. Un atbildes no um, iestādēm tika izskatītas uh, delegācijas ietvaros. Mēs bijām trīs, un mēs nevaram taču iebilst pret tiesu lēmumiem, uh, proti teikt, ka uh, bija naudas piesavināšanās, uh, Tātad ir ļoti objektīvas lietas, uh, kuras mēs nevaram vienkārši noraidīt. Man nebija nekādu papildus pilnvaru, tikai tās, kas man tika uzticētas uh, vadīt delegāciju. Un proti, uh, tas ir dot pēc iespējas vairāk iespējas izteikties pilsoņiem un būt pēc iespējas objektīvākam. Uh, Tad, kad eh, pirms prombraukšanas mēs eh, izlēmām neņemt vērā zināmas līgumrakstus, tad es eh, arī nevarēju iet pretrunā grupas lēmumam. Paldies, Vulāna kungs, saka priekšādātājs. Es meklēju konsensu visu laiku, jūs nepārtraucāt Martīnesa kungu, viņš 3-4 minūtes runāja, tātad varbūt es vēl varētu pusminūti izteikties, lai pateiktu, šī ir otrā izteikšanās kārt, jums ir viena minūte. Nu, katrā gadījumā konsens tika meklēts, un man ir ļoti žēl, ka manas kolēģis neatrada laiku uh, vairāk veltīt konsensu meklēšanai. Grazie a tutti! Paldies visiem, kas izteicās. Mārtiņēs kungs, atvainojiet. Ļaujiet arī man ko teikt. Es pilnībā piekrītu Aukens kundzei. Mums nav nepieciešama šī diskusija, tā ir bezjēdzīga komiteja. Ir izlēmusi, ka runās ar juridisko di e, dienestu, uh, lai tas uh, paskaidrotu šos noteikumus. Es pieļāvu šādas diskusijas, jo es nevēlējos likt šķēršus demokrātiskam procesam, bet nav vērts pārāk tālu iedzināties šobrīd. komiteja nepieņēma manu priešlikumu, un es to esmu gatavu pieņemt. Ir bijušas dažas kļūdas administratīvā procedūrā, piemēram, Lonkungs nav ticis iecels par ziņojumu sagatavotāju, kad mēs devāmies uz Rumāniju, uz Bulgāriju, vai Polija procedūra bija tāda dokuments, kas tika iesniegts komitējā, tur ir referenta vārds, par to jūs varat pārliecināties. Visi šie teksti ir mūsu tīmekļa vietnā, un delegācijas vadītājs parasti ir referents, un viņa vārds ir arī tekstā. Un es vēlējos iesaistīt visus un kolēģi, kas iesaistījās. Uh, varētu sagatavot alternatīvu teksta versiju, sagatavot grozījumus. Diemžēl tagad mēs redzam, ka šī procedūra nav pieejama, jo jūs nobalsojāt pret to. Un tādēļ mums jāgaida, lai juridiskais dienas sagatavo atzinumu par procedūru. Līdz ar to mēs nevarēsim piemērot tādu smagā darbā sasniegto savu pieeju šīs vizītes ir jāveido tā, lai tās nāktu par labu pilsoņiem, nevis lai tās bloķētu uh, pilsoņu iespējas, kuri izmanto lūgumu rakstus, lai uh, mēs varētu viņiem palīdzēt. Un šobrīd uh, visi, kas ir iesaistīti šī vizītē, uh, neizstās pārāk labi. Un tātad mūsu galva atbilde, mēs vērsīsimies pie juridiskā dienas un gaidīsim viņu atbildi. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tātad lūgrums 938 2012 no Matildas Fontentas no Spānijas. Viņa arī ir ieradusies šorīt. è presente direttamente la prima firmataria alla quale do la parola per 5 minuti. Un tagad viņai vārds 5 minūtes. Eh, muchas gracias, señora presidenta. No hay ningún problema. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam no Ebras deltas un mēs pārstāvam platformu, kas aizstāv šo deltu. Mēs jau desmit desmitiem gadu brīdinām Spānijas valdību, ka Eiropas delta ir viens no bagātākajiem, daudzveidīgākajiem ekosistēmas piemēriem uh, mūsu valstī, un tur dzīvo arī tūkstošiem cilvēku. Un arī zinātnieki ir vienisprāti, ka situācija šajā reģionā pasliktinās, ir ļoti augsts sāļuma līmenis, kas apdraud ekosistēmu un deltas stabilitāti. Galvenais iemesls ir tas, ka tiek mazinātas plūsmas, kas ieplūst uh, Eiropas basēnā. Tas tādēļ, ka tas tiek pārmērīgi izmantots un ir klimata pārmaiņas arī ietekmē Eiropas basēnu. Šis basēns ir ļoti rūpīgi pētīts Spānijas, Eiropas un pasaules līmenī. Daudz no jums atcerēsies sociālo un politisko mobilizāciju, kas notika Spānijā pēc tam, kad tika paziņots hidrauliskais plāns 2001. gadā, un galvenais plāna mērķis bija uh, mainīt šo plūsmu, neņemot vērā to, kāds būtu tam sekas. Uh, daudziem mūsu pilsoņiem ir gaišā atmiņā tas, ar kādu drosmi parlaments un komisija brīdināja to, cik bīstami būtu šāds ūdens pārvaldības modelis. Viņi apzinājās, ka rīpes upes pārmērīga eksploatācija negatīvi ietekmētu tās baseinu. Un svarīgi, ka vidas politika tiek uzskatīta par vienu no tiem politikas novirzieniem, kas apvieno visus Eiropas pilsoņu. Eiropa upes basēnā mēs vienmēr esam uzticējušies Eiropas institūcijām. Mēs cerīgi raugāmies uz, piemēram, tādu dokumentu kā ūdens uh, ietvaru direktīvu, kas ļauj mums saglabāt ekosistēmas uh, e, Eiropē un tās basēnā bet šķiet, ka vēsture atkārtojas. Tā pati direktīva 2009. gadā noveda pie hiroloģisko plānu pārskatīšanas, bet eh, Spānijā vidas ministrija piecus gadus sagatavoja plānus par Evro upi, un galvenie secinājumi ir tādi, ka pirmkārt jāpalielina ir palielinājis uh, augstsamniecības uh, zemju skaits par, par 445 tūkstošiem hektāru. Un tātad 77% tiktu izmantoti meliorācijai būs 35 jauni dambi un vēl 44 tiek plānoti. Tāpat tiek runāts par nepieciešamu ūdens plūsmu, lai 3000 hektāru kubikmetru ir nepieciešama, lai upes plūsma būtu veselīga. Vēl pāris skaitļos plānā tiek pieņemts, ka 70% no ūdens masas, kas ir labā stāvoklī, lai gan tiek atzīts, ka ir apsakota tikai puse no šīs ūdens masas, un kā var teikt, ka 70% no visas masas ir veselīga, ir apstīta tikai puse no tās ir arī citi būtiski rādītāji, piemēram, zivju veselība. Arī eh, šis jautājums nav rūpīgi izpētīts. Lai gan ir zināms, kādas ir plūsmas Eiropē, netiek skatīts eh, tās ūdens masas, kas jau ir Eiropē. Plānā ir norādīts, ka 100% no Eiro upes basēna nav apsakoti, līdz ar to viņi nav spējīgi lemt, vai tur situācija ir laba vai slikta. Līdz ar to pēdējais Eiro upes posms, tur plūsma būs zemāka par 100 kubikmetriem sekundē. Ministrijas izmantotā metode ir neierasta un e, ļoti savdabīga. 35 jaunu dāmju izveide un plāni celt vēl 44. Nav konkrētu pasākumu, e, nav, netiek runāts par to, kā tiks atgūtas ieguldītās investīcijas. infrastruktūra būs brīva tiem, kas to izmantos, bet šķiet, ka neviens nav gatavs maksāt par to. Šo dāmbi celšana katrā ziņā uh, radīs nogulsnes upē. Neviens nav uh, iedzinājies, kādas sekas būs tam, valdība nav skatījusies to, kāda būs sociālās sekas, nav bijušas zinātnisks vai eh, tehniski līmeņa diskusijas par uh, piedāvātajiem plāniem. Vienīgās diskusijas, kas notika tehniskā līmenī, bija 2003. gadā ar Eiropas komisiju. Spānijas vides ministrija nav bijusi pārāk ieinteresēta tehniskajos aspektos. Un nav nekādas caurskatāmības šī procesā. Es vēlos teikt paldies jums par to, ka jūs ļāvāt mums šeit ierasties un uzrunāt jūs. Mēs pārstāvam mazu reģionu, bet mēs esam pārliecināti, ka mūsu uzskati ir pareizi. Un tas nav tikai reģionāls vai Spānijas līmeņa jautājums. Mēs jūtamies atbildīgi par teritoriju, kas ir daļa no Eiropas uh, vidusjūras reģiona uh, mantojuma. Un nesen UNESCO to ir pievienojis uh, bio Uh, topu sarakstam. Un šeit mēs runājam arī par Eiropas direktīvu uzticamību un to, vai Spānijas valdība uh, ievēro Eiropas tiesības šī gadījumā. Mēs aicinām jūs paturēt prātā mūsu lūgumrakstu, uh, veikt pētījumu tam, kā tiesību akti tika pārnesti, sagatavoti un īstenoti, un to, kā tika sagatavots plāns Eiropas basēnam Spānijas valdībā. Un, ja iespējams, vēlamies, lai jūs e, īstenojat nepieciešamos koriģējušos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gal galā netiek pieņemts plāns, kurš praktiski nozīmētu rūpjus e, Eiropas vidas tiesību aktu pārkāpumus un pasliktinātu apstākļus Eiro upes baseinā, e, un to visu piesaktu ar ūdens ietvaru direktīvas prasībām. Paldies! Čanī Valēra no komisijas sniegs atbildi, un tad būs diskusija ar deputātiem Valērkungs. Jā, paldies priekšētāji! Paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņš ir ieradies no Spānijas, lai iepazīstinātu ar saviem uzskatiem, arī pāris komentāri no mūsu puses šorīt ūdens ietver direktīva vai ir konkrēta procedūra attiecībā uz upju basēnu pārvaldības plānu izstrādi, tos izstrādā attiecīgā valstu varas iestādes, un tur ir nepieciešams konsultācijas process. Un kā mēs zinām, šis plāns šobrīd ir projekta līmenī, tā kā tas e, šobrīd netiek izvērtēts ūdens ietver direktīvas uh, un tas eh, tiks izvērtēts tad, kad plāns tiks pieņemts. Protams, šis darbs nav veltīgs. Spānijai ir pienākums uh, eh, nodošanāt pieeju šiem plāniem, lai tos varētu apspriest, un lūk, ir parādījušās konkrētas problēmas, un es pieņemu, ka tās tiek apspriestas arī ar Spānijas varas iestādēm. Mēs aktīvi cenšamies lai Spānija sagatavotu šādus plānus. Mēs esam Spāniju iesūdzējuši tiesā un panākuši veiksmīgu rezultātu. Mēs juridiskajā dienestā un mūsu juridiskajās nodaļās strādājam, lai Spānija pieņemtu šos plānus. Un tad mēs varētu pāriet pie plānu izvērtēšanas. Tas, protams, prasīs zināmu laiku, bet tad mēs varam arī ņemt vērā šos komentārus par jaunajiem plāniem, kad tie tiks pieņemti. Uh, Un vēl viena lieta, kas būtu jāpatur prātā, tad, kad plāni tiks pieņemti, tie ir jāapspriež, viss ir jāņem vērā, bet tikai tajā brīdī mēs nevaram uh, skatīties uz projektu. Es, ja es pareizi saprotu, šodien vai arī 4. jūlijā eh, plānu projekts tika iesniegts upju basēnu padomē un tad tam ir jāiet tālāk uz nacionālā līmeņa iestādi un tad uz valdību, tā kā ir ļoti daudz posmu un katrā reizē ir jāņem vēr, kā, vērā komentāri, kas iesniegt par upju baseinu. Un šī procedūrā cerams, ka mēs nonāksim arī pie labu gala rezultātu. Spānija nav iesniegusi konkrētu datumu, kad tiks pieņemti šie plāni, bet mēs ceram, ka tas tiks izdarīts līdz gada beigām. Mēs turpināsim sekot līdz situācijai, jo pat ja mēs iesūdzētu Spāniju tiesā par to, ka nav pieņemti upju basēņu pārvaldības plāni, tad pat ja mēs iesūdzētu tiesā, būs nepieciešami vēl divi gadi, lai kaut ko panākt. Tādēļ mēs cenšamies lēnām viņus mudināt to darīt, tāpat kā esam darījuši ar citām dalībvalstīm, kas jau ir iesnieguši savus plānus. Un tas būtu viss no mūsu puses. Šobrīd mēs nevaram īstenot piespiedu pasākumus pirms plāna pieņemšanas. Tad, kad plāni tiek pieņemti, tikai tad komisija tos varēs izvērtēt un sniegt savu atzinumu. Nu, tas būtu arī viss no manis šobrīd. Paldies, ka ieradāties šodien. Manuprāt, jūs darat ļoti labu darbu, jūs darat to, ko direktīva vēlas. Jūs iesniedat komentārus, un tagad Spānijai tie ir jāņem vērā nu, var piekrist, var nepiekrist, bet eh, galīgajos plānos viņiem būs jāpamato savus piedāvātais teksts un tad, kad plāns tiks uh, apstiprināts, komisija to izvērtēs, un mēs tos uh, rezultātus jums darīsim zināms, tāpat kā tas notiek ar citu valstu plāniem. Paldies! Tagad uzklausīsim deputātus Lopes kundi, lūdzu. Paldies, priekšājātāji! Fontentas kundzes eh, lūgumu rakstu saistībā ar Eiropas baseinu. Un to viņas teikto, ka tiek pārkārtas vairākas vidas direktīvas, šeit es nevaru piekrist. Es nerunāšu par uh, Spānijas lauksaimniecības un vidas ministrijas atbildi, kas strādā pie šī jautājuma. Un mūsu komitejas dalībniekiem vajadzētu iepazīties ar ministrijas atbildi, bet mēs runājam arī par priekšlikumu, kur, kā komisija teica, eh, Spānijas valdība vēl izstrādā. Un, ja paskatāmies uz hidroloģisko plānu, tas ir ļoti detalizēts, tur ir piedāvāts jauns ūdens pārvaldības modelis un cenšas meklēt līdzsvaru dažādās vietās, domājot arī par lietotāju prasībām un vidas prasībām. Protams, visas šīs eh, lietas ir ļoti grūti apvienot, bet, eh, manuprāt, plān piedāvātais rezultāts ir labs paturot prātā, ka ūdens padome Evro upes basēnā, kas ir par svarīgākā struktūra, šī jautājumā ļoti labvēlīgi atsaucās ar 70 pār 9 pret un 5 atturās bija balsojums par šo plānu un šis ziņojums tika pieņemts 4. jūlijā, tātad pirms pāris dienām. Un šīs 72 balsis par. Un 8 no 9 kopienām balsoja par. Vienīgie, kas balsoja pret, bija Katalonijas pārstāvi. Un plāns tika sagatavots uh, iesaistot interesētās puses, uh, ne tā, kā mums nu pateica lūguma raksta iesniedzējs. Bija vairāk kā 1120 sanāksmes sešu mēnešu um, publiskās konsultācijas posms, vai 1600 komentāru, daudz no tiem ir iestrādāti dokumentā. Nu, tā ir ļoti laba līdzdalība, manuprāt, tas, ko plāns cenšas padar, eh, sasniegt, un tas joprojām ir tikai projekta līmenī. Tur tiek minēti arī vidas mērķi. Es domāju, mans kolēģis no Rjohas arī kaut ko varēs stāstīt par uh, meliorāciju. Es esmu no Aragonas. Tas arī ir reģions, ar kuru plūst Eiro upe. Un šeit uh, pilsētām ūdens ir jāpiegādā ar īpašu sistēmu, jo upē ūdens nepietiek. Tāpat tiek runāts par notekūdeņiem, to attīrīšanu. Par to, kā risināt jautājumus ar invazīvām svešām sugām. Tāpat eh, nedrīkst aizmirst, ka daļa no šī basēna katru gadu arī aplūst. Tas plāns ir kopumā ļoti ambiciozs. Un runājot par ekoloģiskajām plūsmām, kas eh, satrauc lūgumrakstu iesniedzēju, nu, šis jautājums ir satraucošs visiem. Un viņu priekšlikums ir ļoti skaidrs. Tur tiek minēti 41 strateģiskie punkti. Tā kā šis jautājums ir svarīgs ekonomiskajā, sociālā un politiskā līmenī, ekoloģiskās plūsmas ir fiksētas katrā mēnesī atsevišķi, ir minimālās plūsmas procenti, kas ir daudz augstāki nekā citās vidusjūras upēs un arī daudz augstāks nekā plūsmas līdz šim, tā kā šī situācija ir uzlabot. Tie ir ļoti objektīvi skaidri priekšādātāji kungs. Tieši tādēļ es esmu pilnībā pret pret to, ka šie plāni būtu pretrunā ar vidas atbildības direktīvu vai ūdens ietver direktīvu. Es uzskatu, ka Spānija ļoti daudz darījusi, lai uzlabotu Euro upes plūsmas un ir arī parāda solidaritāte ar dažādiem reģioniem, kurā šī puta, upe atrodas. Jā, paldies! Lūgumraksta iesniedzējiem atkal jābrauc uz uh, Eiropas institūcijām, lai paskaidro situāciju, tomēr tas ir demokrātiski un pamatoti. Publisko resursu administrācijai ir jākalpo publiskām interesēm. Par to ir runa. Manuprāt, tas ir jautājums, kuru mums vajadzētu uzdot. Kāda ir situācija ar demokrātiju? Nevar teikt, ka Mm, ir bijusi sabiedriska līdzdalība jau kopš pieciem gadiem, piecu gadu laikā nav bijusi nekāda diskusija tehniskā līmenī. Tie, tās teritorijas, kas ir īpaši iesaistītas e, Eiropas basēnā, tur vispār nav notikušas uzklausīšanas un e, nav uzklausītas cilvēku vēlmes, e, kas attiec uz demokrātisko līdzdalību. Tur ir ļoti sarežģīta problēma ar transparenci. Situācija ir vēl sarežģītāka. Es saprotu, ka Eiropas komisija ir nobažījusies. Tā ir viena no svarīgākajām debatēm, kuru, kuru mums ir bijuši šajā komitejā. Un tas ir atkal jauns piemērs, kas parāda, kādēļ ir tik svarīgi rīkot uh, caurskatāmas sabiedrības diskusijas. Otrais jautājums par atbildību. Kolēģi jau teica par atbildību par teritorijām, bet kad mēs sāksim runāt par atbildību par vidi, uh, kad mēs beidzot runāsim par to, ka mēs eh, uzliekam nākamajām paudzēm slogu, kad mēs beidzot sapratīsim, ka lēmumu, ko mēs šodien pieņemam, ir neatgriezeniski, tie atstās ietekmi uz nākotni. Un mēs nevarēsim prasīt atskaitu no tiem, kur ir pieņēmuši lēmumus. Mēs esam pietiekami daudz ievākuši pieredzi, kāda ir situācija ar ūdens apsaimniekošanu. Mēs zinām, ka šādu politiku nevar turpināt. Situācija ļoti vienkārši. Ja šis plāns tiks īstenos, tad pēc pieciem gadiem 80% no teritorijām, kas eh, tagad ir deltā, tie vairs nebūs dzīvot spējīgi. Tā ir, tas ir pavisam cits priekšstats par solidaritāti, nekā mums ir. Ne šeit ir runa par uh, hidroloģisko plānu projektu, bet arī gau galā šeit ir jārunā arī par nekustamo īpašumu burbuli. Runa ir arī par to, kā atbalstīt zemnieku aktivitātes. Un uh, runa ir patiešām par konkrētiem jautājumiem, konkrētām problēmām, konkrētām interesēm, kas bieži vien arī pretrunā ar vispārīgo sabiedrības interesi. Uh, Noslēgumā es gribēju teikt vēl sekojošo. Tas, par ko šo, šeit ir runa, ir īstenībā to, ka vajadzētu ņemt vērā to, ko saka veselais saprāts, ne jau tikai Spānijas institūcijā, bet arī šeit Eiropas institūcijās. Es paļaujos uz kolēģiem, jūs še, šodien esat atbraukuši pie mums, un uh, Eiropas komisija patiešām ir izrādījusi veselo saprātu šajā jautājumā. Mēs ceram, ka komisija arī turpmāk pārstāvēs sabiedrības intereses. Ja mums pagaidām vēl nav pietiekami daudz datu, lai pierādītu steidzamību, tad tas radīs liels problēmas nākamajām paudzēm. Es domāju, ka Eh, šie vislēmumi būs eh, neatgriezeniski. Paldies, priekšādātāji! Vēlos eh, izmantot tikai dažas minūtes, negribētu atkārtot argumentus, kas jau ir tikuši izteikti, bet gribētu pateikt savu viedokli par šo problēmu. Ir, mēs uzklausījām lūguma raksta autorus, uh, par Ebro upes basēru hidroloģisko plānu, un es ceru, ka mēs eh, nākotnē vēl biežāk, ka mums būs šādi apmeklējumi. Pašreizējās normas ūdens apsaimniekošanas eh, likumdošanā parāds, ka ir jāizniedz plāni no dalību valstu puses jau kopš 2009. gada, un Spānija vēl nav izpildījusi šo saistību līdz pat šodienai. Un uh, es jau esmu vairāk kārt to teicis Tas, kas tagad ir sagatavots, ir hidroloģiskais plāns Eiro upes basēnam. Tur eh, tiks izmantotas upes eh, pietekas, lai apūdeņotu teritorijas. Pašreizajā Katalonijas valdība un daudzas institūcijas Katalonijā uzskata, ka šis hidroloģiskais plāns ūdens būs ierobežots 11 tūkstošiem hektolitru, bet vajag vismaz 7 tūkstošus hektometru upes uh, eh, ietekas uh, eh, noslēgumā, un tur ir ļoti liela nesakritība starp šiem skaitļiem. ir dati arī, mēs esam saņēmuši arī no hidroloģiskajām apvienībām, bet ar šiem skaitļiem nepietiek, jo nav pierādījumu, ka attiecīgās iestādes, kas strādā šajā jomā, ir uh, pietiekami daudz strādājuši pie šī jautājuma. Tiek saglabāta dominējošā nostāja, un lūguma rakstu autori un citi pilsoņi tiek uh, iespiesti stūrī savā ziņā ir eh, vairāki lēmumi, spriedumi, kas ir pieņemti, un eh, šie, šies lēmumos būtībā noraidīti lūgumi un sūdzības, un tam visam ir arī zinām politiska virzība. Ir arī Taho upe, kas uh, Portugālē ietek Atlantijas okeānā. Tur tika pieņēmts, ka 75% no uh, upes ūdens tiks eh, pārvirzīti vēl pirms upes ietekmēšanas Atlantijas okeānā. 80 līdz 90% no iedzīvotājiem Katalonijā tiks faktiski izdzīti no viņu teritorijām. Un eh, politiski ir ļoti saspringta situācija Katalonijā un Spānijā kopumā. Ūdens problēmas vēl tiek sāsinātas un uh, Katalonijā iedzīvotāji prasa neatkarību. Mēs uzskatām, ka mēs esam autonoma teritorija un mēs uh, uzskatām, ka šī situācija nevar turpināties. Mums ir uh, vajadzīga, vajadzīgs uh, ūdens minimālais daudzums ūdenīs, kas būtu ekoloģiski, un ja centrālā valdība to nevar panākt, tad mums pašiem ir jādara kaut kas. Ministri šeit runāja par uh, pat par uh, armijas armijas spēku izmantošanu šajās upi uh, teritorijas. Mēs esam 21. gadsimtā, mums vajadzētu tiešām uh, palikt pie veselā saprāta. Mēs neesam pret apūdeņošanu, nē, nepavisam nē, es zinu, kādu labumu sniedz apūdeņošana arī manai, manam dzimtajam reģionam, tas ir devis labumu. Tur ir kanāli, kas ir izbūvēti 19. gadsimtā, bet šodien Vesels lauksmacies teritorijas tiek pārvērsts tūkstnešos. Un es domāju, ka mums vajadzētu panākt līdzsvaru un uh, lielo lai, pana, lai nodrošinātu lielu ūdeņu patēriņu un vajadzētu šo minimālo līmeni upju ūdeņos saglabāt. Kā jau teicu, mēs dzīvojam 21. gadsimtā un arī Spānijas valdībai patiešām ir uh, jāatbild uz šīm sūdzībām un jāuzklausa tās. Jā, paldies. Esmu ģeologs. Franko diktatūras laikā man bija jāizvēlas cita profesija, bet eh, kaut kas tomēr no manām zināšanām no toreizējā laika ir palikušas. Esmu piedzīvojis un redzējis tik daudz katastrofas vidus jūras piekrastē, ne jau tikai Katalonijā, bet arī daudzās citās vietās, un esmu vienmēr redzējis, ka tie, kas ir atbildīgi par katastrofu izrēsīšanu, vienmēr eh, pēc tam ir teikuši tādas kļu, eh, runas, eh, kurās tika teikts, ka visas direktīvas, visas regulas ir ievērotas, Viņi piedalījušies diskusijās ar uh, pilsonisko sabiedrību, bet tomēr šīs katastrofas un negadījumi ir turpinājušies. Es domāju, kā lieta faktiski ir skaidra. Nav obligāti jābūt profesionālim, lai to visu saprastu. Šī upes delta, Eiro upes ieteka ir eh, ļoti liela vērtība. Tas dod lielu vērtību cilvēcei, un tas ir skaidri redzams, tādēļ tas ir jāņem vērā, kas ir noticis vidus jūras eh, reģionā, ir tīpaši manā valstī pagājušos gadu desmitos, un mums nevajadzētu pieļaut kaut kas tāds notiktu atkārtoti. Jā, šeit notiek atsauce uz eh, likumiem, tā ir viena lieta, bet uh, šo katastrofālo apdraudējumu nākotnē ir jānovērš. Es domāju, ka varbūt ka mēs nemaz vairs nebūsim, mēs eh, nevarēsim atskaitīties par panākto, bet eh, tomēr ir jāpasaka sekojošais. Sociālistu politiskā grupa bez jebkādiem ierobežojumiem atbalsta platformu, lai aizstāvētu Eiro, Eiro upes un pret šīs upes uh, pārvirzīšanu, mēs vēršamies, un otrkārt mēs eh, arī vēlamies, lai arī turmāk notiktu mobilizācija pret šo pastāvīgo apdraudējumu. Esam pār dialogu un pār saprātīgu risinājumu. Ja demokrātija būtu pietiekami spēcīga un varētu vērsties pret uh, tirgus varu un pret uh, naudas varu, tad mums izdotos sasniegt vairāk, bet tagad mums ir bijuši tādi ļoti barbariski gadu desmit, un mēs esam redzējuši, ka nauda ņem virsroku sareicinājumā ar uh, pilsoņu demokrātisko gribu. Mums nav nekādu šaubu, ka mēs šeit varam tiešām rīkoties un dot pretsparu. Paldies, Hora Tagad Horangs Karlos Iturgāja. Paldies, priekšsēdētāji. Esam lūgumu rakstu komitejā. Daži to zina un daži varbūt netik labi orientējas, bet viens ir skaidrs, ka veselēm saprātam ir jānovad pie labiem rezultātiem, bet eh, eh, šeit ir Eiropas komisija redzama rodas konfrontācija. Uh, Komisija teica, ka nevar izteikties, kamēr nav šis apsaimniekošanas plāns Eiro upes eh, ietekai, un tikai tad varēs pateikt, vai Eiropas tiesību normas tiks ievērotas. Bet viena lieta mums tomēr jāatceras. Ja komisija līdzdarboto šī plāna izstrādē jau sākumā, tad varbūt arī būtu iespēja Un tad komisija nevajadzētu teikt, ka tā gaida, te ir jāgaida plānu pieņemšanu. Varbūt kolēģis Rimēram neklausījās, bet arī Rioja ir eh, teritorija, uz ko attiecas eh, šī pati problēma. Tā nav Katalonijas problēma, tā ir problēma, kas ir attiecas arī uz Rioju, Aragonu, arī uz Basku zemi. Uh, Tā ir problēma, kas attiecas daudzām teritorijām, un komisija saka, ka lūguma rakstu iesniedzēji ir publiskojuši informāciju, lai teiktu, ka ir pret šo plānu, un ka ministrijas, kas ir atbildīgas, un valdība saka, ka ir spērušas pareizos soļus. Bet es domāju, ka ka 29. jūlijas ir termiņš, tagad ir projektu fāze plānam. Un šeit bieži vien ir mēģinājumi šaut ar liekabaliem bez virbuļiem. Par to, ko teica komisija, es domāju, ka šajā jautājumā mums uh, vajadzētu pabeigt šos procesus, lai mums būtu plāns, un tad mēs varētu paraudzīties, kāda ir situācija, ko plāno valdība Ebro upē. Herāns Konce. Vispirms gribētu sveikt lūguma raksta autors, kas ir eh, klāt pie mums, lai prezentētu lūguma rakstu. Esmu geogrāfe Saragos universitātē esmu studējis šo priekšmetu, esmu arī maģistre vidas ietekmes novērtējumā. Es uh, pilnībā atbalstu to, ko jūs teicāt, bet ne jau tikai politiska iemesla dēļ. Esmu pati no Rjauhas reģiona, un eh, tādēļ eh, man ir pārskats par problēmu, kas šodien tik izklāstīta. Es šodien uzklausīju jūs teikto, un šis plāns, eh, hidroloģiskais plāns, jau toreiz, kad es sāku studēt, jau par to bija runa, un eh, šodien tas ir eh, ļoti līdzīgs plāns. Toreiz tas bija sociālistu plāns, un šāds ir hidroloģiskais plāns ir sagatavots. Un tas bija kristīgo demokrātu plāns, un tad bija Zapatero valdība, un tad vispār nebija hidroloģiskā plāna, kas būtu bijis piemērots valstī, kas ir ļoti atkarīga no ūdens piegādes kā Spānija. Apsaimniekošanas plāns eh, Eiro upes basēnam ir jāsagatavo. Komisija teica, ka tā piekrīt eh, plānam, kuru Spānija sagatavojas, jo ir eh, ievērot ūdens eh, pamat lēmums un arī Eiropas Savienības tiesa 2012. gada lēmums. Mums ir vajadzīga ekoloģiskais minimālais ūdens daudzums, tas arī tika pieminēts, un šodien es dzirdēju vairākas lietas, kas bija samērā pārsteidzošas. Svarīgi ir šajā ekoloģiskajā ūdens daudzumā, lai tas ir jānosaka. Uh, upes tecē. Tas nav tāds daudzums upē kopumā, bet tas attiecas uz dažādiem upes posmiem. Tie ir kubikmetri sekundē. Tas ir daudzums, ar kuru ir jārēķina dažādos upes posmos. Vai, es nezinu, es lasīju šo dokumentu. Ietekā ir 800 uh, kubikmetri sekundē, rudenī un pavasarī. Un 150 kubikmetri līdz martam. Tie dažādi skaitļi, tie visi ir nāk no 90. gadiem. Turklāt vēl situācija tāda, ka dažādās uh, pietekas arī vēl ir jāpārbauda. Piemēram, Lakraņā, tas ir ciemats, kur es dzīvoju, arī tur ir notikuši mērījumi. Tur nav teikts, ka šie, tur nav teikts, ka šie mērījumi nav tikuši veikti. Uh, Bet jebkurā gadījumā tur nav bijuši visā teritorijā. Jo šāds plāns upes basēnām, kad tas tiek sagatavots pilnībā, tad mēs varētu pateikt, vai ir nepieciešami uzlabošanas pasākumi. Jo tad būtu labāks pārskats ko man varētu iesniegt Eiropas komisijā, un tikai pēc tam varēs pateikt, vai ir jāveic uzlabošanas pasākumi. Bet tik jau, kamēr tas ir tikai plāns, mēs šos uzlabošanas pasākumus nevaram vēl ieplānot un veikt, jo mums tas ir jā, jāpaliek tādā loģiskā notikuma secībā. Vispirms ir vajadzīgs plāns, un tad ir jāparaugās, kāds, kā tas ietekmēs vidi. Tagad par kritiku, kāda mums ir problēma Spānijā. Sapcīt, arī Katalonijā ir likumi, Tie ir valsts vai reģionāli likumi, kas garantē, ka visi cilvēkiem ir tiesības saņemt informāciju vides jautājumos par vides eh, ietekmi. Un tas tā ir. Es vienkārši nepiekrītu, ja kāds apgalvo pretējo. Tas attiecas tieši tāpat arī uz transportu un tieši tāpat arī uz upi basēniem. Vienkārši nevar apgalvot kaut ko, kas eh, nav patiesis. Tagad par otru lietu, ko es dzirdēju. Eiro šķiet, ka tas pieder vienam vai otrai pusē vai trešajai, īstenībā eiro nepieder nevienam. Tas ir upes basēns, kurā ir ietverts viss basēns, visas uh, pietekas, visas mazās upītes no avota Kantabrijā līdz pat ietekai. Tur viss ir ņemts vērā. Uh, un eh, visas teritorijas eh, var piedalīties un lemt līdzi un izteikties, jo, protams, ka visiem ir dažādas intereses un uh, savas intereses šajā upes basēnā, un uh, visas puses piesakās un intereses ir jāņem vērā. Bet uh, bija dažas ļoti divāras interpretācijas par apsaimniekošanu. Jūs uh, uzdevāt jautājumu, uh, Jā, kurš tad maksās par apsaimniekošanu? Jā, tie, kas to īsteno apsaimniekošanu, tā raksties likumā, un tās ir likumā paredzētās saistības. Tie, kas ir apsaimniekoti, tie taču arī maksā. Tur ir arī augļu un dārziņa audzēšana Eiro basēnā. Es domāju, ka mums ir vajadzīga apsaimniekošana visā šī upes teritorijā. Mūsu valstī ir dārzeņu un augļu audzēšana, tādēļ mums ir vajadzīga šī apsaimniekošana, ūdens apsaimniekošana. Dilēma ir šāda. Spānijā mums ir ūdens tehnika, kas ir ļoti labi attīstītas, jau gadiem ilgi tās darbojas, un Eiropas komisija, piemēram, diskusijā par kopīgo lauksamniecības politiku ir konstatējusi, ka mums nevar prasīt samazināt 25% uh, ūdens apsaimniekošanu, jo mēs jau esam ar to mūsu, ar ļoti, ļoti labo tehnoloģiju to jau panākuši. Mūsu, mūsu valsts ir vislabākā ūdens apsaimniekošanas tehnika. Jā, es tagad priekšsēdā kungs uh, tūlīt beigšu runāt, neuztraucieties. Tagad par ūdens uh, ietvaru direktīvu. <clears throat> Mērķis kungs to jau pieminēja. Uh, Tas, kas šeit eh, traucē, ir kristīga demokrātiskās valdības lēmums. Kā jau es teicu, tas nav tikai vides eh, politiski. Ļoti īsi, Elkens kundze. Vispirms paldies lūgumrakstu iesniedzējiem. Manuprāt, viņi sniedza lielisku prezentāciju. Esmu tik veca, ka skolā mācījos par Ebro upi un eh, vēsturi Un tā ir viena no skaistākajām vietām Eiropā. Ir jauki, ka kāds to arī aizstāv, bet šeit es domāju, ka gribētu pateikties arī komisijai par skaidrību savās atbildēs uz šo lūgumu rakstu. Protams, ir skaidrs arī, ka ir tik daudz dažādas intereses un pārstāvji kas uh, atšķaida, tā teikt, uh, Eiropas Savienības likumdošanu. Es domāju, mums ir ļoti skaidra atbilde komisijai. Šeit ir Eiropas Savienības likumdošana, un tā būtu jāaizstāv. Un es gribētu uzstāt, lai šis logumraksts paliktu atvērts, un uh, mēs varētu saņemt ieteikumus no komisijas, uh, lai tiktu ievērots direktīvas un regulas. Uh, Paldies eh, par šo skaidro prezentāciju. Tas nevienmēr tā ir, un tāpēc mēs vienmēr priecājamies, ja ir šāda skaidra valoda no komisijas puses. Paldies! Paldies! Eh, un tagad eh, um, nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātājs kundze! Es arī gribētu vēlreiz sveikt lūgumrakstu iesniedzējus, kur ir ieradušies pie mums un kam ir bijusi iespēja ierasties, lai mēs varētu viņus uzklausīt. Mēs arī esam šo jautājumu jau skatījuši parlamentā, un tas nav nekas jauns. Spānijā ūdens apsaimniekošana varbūt nav tāds gluži paraugs Eiropai. Es atceros, kad tika būvēts Umijā dambis, komisija droši vien zina šo jautājumu, bija vidas ietekmes novērtējuma pētījums Andalūzijā. Un uh, kā jau tika teikts, tika ievērota likumdošana. Bet, nu, katrā ziņā tā ir viena likumdošanas interpretācija, kas tiek ievērota, un šis nav tikai politisks, bet arī ekonomisks jautājums. Šeit ir daudz ekonomiski jautājumu, kas ir likti uz spēles, un es esmu pārsteigta, jo vienmēr, kad ierodošajā komitejā, uh, Un uh, vienmēr jau cilvēki nāk klausīties, kad ir runa par viņu valsts karošiem jautājumiem. Bieži vien viņi paklausās, tad atkal aiziet, un tad neuzklaus nemaz, ko lūgumrakstu iesniedzēji nos, saka beigās. Un es domāju, ka mums viņi ir jārespektē, lai būtu tāds kopskats par to, kas notiek. Ir svarīgi uzklausīt arī uh, divu uh, partiju viedokli. Progresīvās partijas Katalānijā uh, pārstāv koalīciju. Es pat esmu no Katalānijas un uh, es tātad atbalstu šo lūgumu rakstu. Un es gribētu arī uzdot jautājumu komisijai. Tātad es gribētu lūgt komisijai, lai tā prasītu ievērot tiesību aktus. Nav sniegts pietiekam daudz informācijas, nav iesaistīti cilvēki un uh, vairāk kā desmit tūkstošu cilvēku viedoklis nav ņemts vērā. Upes pieder mums visiem, un ir eh, ļoti svarīgi rūpēties par upju basēnu ekoloģisko stāvokli, izstrādāt apsaimniekošanas plānus. Mēs pie šī jautājuma strādājam jau kopš 2001. gada. Esam redzējuši dažādus pārkāpumus, precedentus. Komisijai vajadzētu ļoti cieši sekot šai situācijai, jo tas ir svarīgs jautājums visas valsts nākotnē, bet arī mūsu uh, Eiropas institūciju ticamības kontekstā. Paldies, Martīnes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausīju kolēģi. Un eh, es eh, pilnībā atbalstu to, kas tika teikts. Es neiebilstu nekam Eh, no tā, ko viņi teica, bet tika teikts arī citas lietas, kas, protams, ir svarīgas. Svarīgi apspriest šo jautājumu šeit. Es eh, jau mm, ilgu laiku strādāju pie ūdens jautājumiem, un dažkārt eh, šādas problēmas ir ļoti uh, grūti risināms, jo ir iesaistītas leģitīmas intereses, un bieži vien ir jākonstatē, ka ir interešu konflikti starp eh, dažādām teritorijām. Ir svarīgi paust solidaritāti, bet es saprotu arī, ka dažkārt ir grūti kaut ko panākt. Tiek pausti dažādi paziņojumi, eh, pausts viedoklis, bet uh, bieži mēs uh, konstatējam arī uh, citus jautājumus. Es domāju, ka ir skaidrs, ka mūsu pienākums ir lemt par to, kā mēs varam uh, rīkoties tā, lai būtu uh, laba situācija visiem. Upes kontekstā vīdes jautājumi ir ļoti svarīgi, varbūt tiem vajadzētu piešķirt prioritāti. Es eh, esmu arī ilgu laiku strādājis pie Tahu, Taho upes jautājumiem, to minēja arī Aragonas kolēģis, upes plūst cauri dažādām teritorijām. Un tiek uzsvērts, ka uh, upes deltas situācija ir jāaizsargā. Un esam redzējuši, uh, ka ir tādas problēmas, kas uh, paudzēm ilgi uh, vēl pastāv, piemēram, ka cilvēkiem nav iespējams izmantot upes ūdeni apūdeņošanai, jo tiek teikts, ka tas ir neaizskarams. Nekas taču nav neaizskarams, vienkārši ir jāievēro uh, Uh, visi spēkā esošie noteikumi. Eiropas Savienībā ir uh, pieņemti uh, daudz noteikumu, kas ir saistoši mums visiem. Es piekrītu Mirandas komentāriem. Viņa teica, ka bieži vien cilvēki ierodas šajā komitejā uzklausīt jautājumus, kas skar viņu valstis, bet pēc tam viņi dodas prom. Uh, un bieži vien eh, upju basēnu eh, apsaimniekošanas plāni, kas tiek iesniegti valdībā, varbūt ir pieņemami, bet eh, varbūt, ka pilnībā neatbilst Eiropas noteikumiem. Bet mums nevajadzētu raudzīties, kas notika agrāk, tad, kad domājam par tagadējā situācijas risināšanu, jo nav bijušas tādas nopietnas problēmas saistībā ar Eiropas likumdošanu. Protams, mēs eh, atbalstām eh, šīs platformas paustās bāžas. Un nevar teikt, ka nav tikuši iesaistīti cilvēki. Šeit mēs taču redzējām fotografijās demonstrantus. Vai mēs varam teikt, ka viņi nav informēti? Nē, tā nav. Uh, mēs redzam, ka notiek informācijas izplatīšana, tiek iesaistīti cilvēki šajā procesā, tas tiek diskutēts, varbūt tas nav pietiekami, bet nu redziet, ja cilvēki demonstrācijās piedalās, viņiem ir plakāti, vai kāds to vienkārši ir izgudrojis, vai uh, tās ir viltojums. Tiešām daudz cilvēku ir izgājuši ielās, jo šis ir svarīgs jautājums. Informācija ir sniegta, ir tautas demonstrācijas un uh, paldies Dievam, uh, ka tā tas ir bijis. Platformas pārstāvji ir šeit un viņi pārstāv šos cilvēkus, kas demonstrēja. nevajag ieslēgt pretrunās, jo citādi mēs uh, nevarēsim virzīties uz priekšu. Darīsim kaut ko un cerēsim, ka komisija pildīs savus pienākumus un uh, pa to laiku mēs atbalstīsim šo kustību, bet uh, joprojām turpināsim uh, domāt uh, par uh, to, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka upe ir tikai tās uh, delta, bet tā nav. Cilvēki ir satraukušies, viņi grib aizsargāt savas tiesības bet eh, tie, kas dzīvo pie šīm upēm, saprot, ka, jā, mēs runājam par eh, um, tehnisku modernu risinājumu. Mēs varbūt uh, dzīvojam iekšzemē, mēs nedzīvojam pie upes ietekas, uh, bet mēs uh, nonākam situācijā, kad nevaram izmantot ūdeni uh, kas tek pa šūpi. Tātad priekšsādātais pārtrauc. Mēs tātad esam no kāda ļoti sausa reģiona, un paldies Dievam, mūsu reģionā arī ir daudz uzlabojumu panākti, tika ņemts vērā dažādas intereses un izvērtētas arī vides sekas, kas varētu rasties, jo pretējā gadījumā būtu jāatstāj šis reģions, ja ūdeni nevarētu izmantot. Cāno kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Uh, ierados nedaudz novēloti, jo man bija jābūt uh, citur. Tāpēc es uh, sākumā vienkārši nedzirdēju, bet es dzirdēju par šīm Eiropas problēmām. Esmu jau vairāk kārt dzirdējis, ka ir problēmas ar upju ūdeņu izmantošanu. Esmu no uh, Eh, tādu Itālijas reģionu, kur mums ir līdzīgas problēmas. Vēl vakar es iesniedzu komisijai jautājumu, jo noteiktas eh, upes eh, Venecijas provinces ziemeļos pārāk intensīvi tiek izmantotas. Simts uh, uh, ūdens elektrostacijas tur ir plānots. Tas nozīmē, ka viss šis reģions uh, Um, būs pilns ar hidroelektrostacijām, kas ražos elektrību. Protams, ir arī stimuli šādu projektu īstenošanai, bet mēs pat īsti vēl nezinām, kādu ietekmi tas radīs mūsu reģionā. Pjāvis upe, kas arī ir liela upe, tur arī ir problēmas un uh, šogad uh, ir bijis ļoti sauss gads, un arī no 11. gada septembra līdz 12. gada septembrim arī bija ļoti liels sausums, un šīs upes ūdeņi tika pastiprināti izmantoti, bet pilsoņi un arī zvejnieki protestēja un norādīja uz to, ka šajā sausuma periodā upei uh, jau trūkst ūdens, tātad minimālais caurplūdes apjoms, kas uh, būtu jāgarantē, uh, E, ņemot vērā, ka šis reģions pieder arī Natura 2000 reģionam, ka šis minimālais apjoms vispār nevarēja tikt nodrošināts. Kas attiecas uz Eiropi, gribētu teikt sekojošo. Ļoti rūpīgi ir jāizvērtē situācija pirms kaut kas tiek darīts, pirms tiek veikt kaut kādi pasākumi. Ir jābūt skaidrībai, vai uh, tas tiešām dod uh, priekšrocības uh, vietējiem iedzīvotājiem, varbūt, ka tie ir īslaicīgi uzlabojumi, bet uh, ilgtermiņā var uh, būt nenovēršams postījums ne tikai videi, bet arī ekonomikai. Un ja šādas iekārtas ir paredzēts būvēt, parasti uh, nav iespējams vairs atgriezties uh, situācijā pirms tam, kāds ir ar šo plānu, un tas ir jāapzinās. Tāpēc nedrīkst šeit rīkoties sasteigt, ir jāparedz pieteikams laiks, un uh, esam jau citos gadījumos redzējuši, ka ir bijusi pārsteidzīga rīcība, nav veikti pietiekami pētījumi, nav uzklausīti vietēji iedzīvotāji kuri bieži vien eh, cieš no šādiem centrāli pieņemtiem lēmumiem. Es domāju, ka mūsu uzmanība uh, ir jāvērš uz šo jautājumu, ir tas jāpatur acīs un jāapzinās, kāda ietekme būs šādiem lēmumiem un nākotnē. Varbūt tagad tie šķiet ekonomiski pamatoti un saprātīgi, bet varbūt tā, ka nākotnē uh, tas var novest pie katastrofālām situācijām ne tikai videi, bet arī iedzīvotājiem un ekonomikai. Paldies! Paldies! Pirms uh, vēlreiz dodu vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem, vēl gribētu precizēt vienu lietu. Deputāti gan vairs nav klāt, par ko es runāju, bet uh, Eiropas komisija neatbalstīja uh, plānu, pretstatā tam, ko teica deputāte. Un tad, kad plāns būs pieejams, tad uh, komisija varēs par to izteikties. Bet uh, tas viss ir šis piekrišanas process, kas jāaiziet cauri. Tagad uh, gribētu vēlreiz dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem noslēgumam. Paldies, uh, liels paldies par diskusiju. Paldies komisijas pārstāvjiem, kas šodien bija klāta Un paldies arī visiem tiem, kas bija šeit klāt, lai mūs uzklausītu. Mēs negribējām šeit izraisīt konfliktu. Mēs vienkārši gribējām norādīt, gribējām norādīt uz problēmām, pirms uh, notiek kaut kas neatgriezenisks šī sabiedriskā kustība uh, pastāv jau kopš 73. gada. Toreiz mums vēl bija diktatūra, tad diktators uh, nomira, un tagad mums ir uh, monarhija, un ir pagājuši gadu desmiti, un mēs turpinām strādāt, un rīt mēs arī turpināsim strādāt. Var jums pateikt, ka no 2000. līdz 2004. gadam mēs ļoti cietām no šīs situācijas, un mēs vēlamies uh, novērst uh, šādas situācijas atkārtošanos. Mēs dzīvojam šajā upes deltā, un mēs zinām, kāda tur ir situācija. Piemēram, Mūs nekad uh, neaicināja uz vides ministrijas uh, sēdēm vai uh, runājot par šo apsaimniekošanas plānu. Tika teikts, ka ir bijusi virkne atvērtu sēžu, bet mēs neesam ne uz vienu no tām aicināti. Mēs arī nekritizējām, ka netiek cilvēki iesaistīti, bet mēs uzsvērām, ka nevarēja diskutēt. Savus argumentus mēs nevarējām izklāstīt, mēs nevarējām vienkārši pateikt, ka jums nav taisnība. Um, 2007. gada pētījums, ja kaut kas tāds ir, to taču varbūt var apspriest vai kaut ko var mainīt, bet netika nediskutēts, nekas netika mainīts, viss tikai vienkārši nolikts mapītē un pieņemts zināšanai. Noslēgumā. Ja caurplūdes apjoms uh, ūdens, uh, tātad pēdējai upes uh, daļai netiks uzlabots, tad upes deltai nav nākotnes. Tas ir tas, ko mēs gribējām teikt komisijai. Mēs jūs gribētu vēlreiz lūgt šo lūgumu rakstu nenoslēgt, mums ir jāturpina cīnīties, mums ir jārunā ar Spānijas valdību un jādara viss, kas ir iespējams, bet lūdzu neslēdziet šo jautājumu. Mēs gribam novērst katastrofu. Vai valdība var tāpat vienkārši paņemt lēmumu, nu to redzēsim. Mums ir šie instrumenti, ko mēs varam izmantot, un to vajadzētu darīt. Paldies! Paldies! Un tagad uh, gribētu arī personīgo savu viedokli paust, un tad izteikšu priekšlikumu. Šķiet, ka uh, ir vienprātība attiecībā uz uh, direktīvas īstenošanu attiecībā uz Ebro, bet arī citām upēm. Mums ir vēl viens logumraksts par Tako upi, kur ir tā pati problemātika. Administrācija uh, ir bijusi, piemēram, nodarbināta ar citiem jautājumiem, piemēram, uh, nekustamo īpašumu burbuli, kas attiec uz upju uh, apsaimniekošanu par minimālajām caurplūdes uh, apjomiem, kas uh, nodrošina ilgtspējību. Tas tagad nav galvenais punkts, bet man ir prieks, ka līdz ar šo lūgumu rakstu mums ir iespēja uh, tālāk sakot šī plāna izstrādēji, to teica arī Eiropas komisijas pārstāvis, un tādējādi mēs varēsim parūpēties par to, lai rezultāts atbilstu Eiropas direktīvām. Tas taču ir svarīgākais, vai ne? Ūdens ir e, jāapsaimnieko ilgtspējīgi, caurskatāmā veibā, veidā, iesaistot iedzīvotājus, un tas ir e, tā jādara attiecībā uz visu upes e, garumu. Un arī rezultātam ir jābūt likumiem atbilstošam. gribētu uh, atgādināt uh, šīs komitejas uh, koordinatoriem, ka vajadzētu šo upi uh, tuvāk papētīt. Uh, tas ir svarīgs uh, punkts Eiropā. Tur cilvēki strādā jau gadu tūkstošiem un tur tiek audzēti rīsi jau ilgu laiku. Un paldies logam rakstiesniedzējiem, ka viņi tik smagi ir strādājuši un ka viņi ceļ trauksmi par šo situāciju un lietām, kas tur notiek, un uh, es ceru, ka komisija arī turpmāk būs atvērta priekšlikumiem un ieteikumiem un rūpēsies par to, lai šis uh, plāns galu galā atbilstu Eiropas normām. Es domāju, ka mums ir jāturpina strādāt pie šī lūguma raksta, jāpatur tas atvērts, uh, un tas, manuprāt, šeit ir mūsu galvenais uzdevums. Vai ir vēl kāds piezīmes? Nē. Labi. Tad līdz ar to mēs eh, šo punktu varētu noslēgt, un tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, un šoreiz būs runa par Tahoe. kann. So, ah. Bene, allora abbiamo la petizione 834. Labi, tagad ir uh, lūguma raksta 834, uh, eh, ko ir iesniedzis uh, eh, Sančes Pērēs kungs un lūguma rakstu uh, stādījis priekšā Daniels Martīnas AS lūgumrakstu parakstītāju vārdā. Viņam vārds piecām minūtēm. Buenos dias. Eh, en... Labdien. Vispirms uh, gribētu teikt, ka šis ir kopīgs lūgumraksts. Esmu um, Martīnes kungs un gribētu pateikties vispirms jums par to, ka uh, mēs beidzot varam diskutēt par Taho situāciju un to stādīt priekšā. Que se garantice por esta comisión eh, la aplicación. Tiek eh, sagatavots hidroloģiskais plāns eh, šiem eh, baseinam, upes baseinam mums ir kaut kas jādara. Eiropai kaut kas ir jādara attiecībā uz. Uh, Spānijas iestāžu rīcību pirms šī uh, upe izžūst. Esmu Sančes Pēres no Taho un Alberča upes aizstāvības platformas. Mēs uh, nākam no Taho upes uh, krastiem. Tā ir lielākā upe um, Iberijas pussalā. Tā Uh, ietek Atlantijas okeānā. Mēs esam pilsoņi, pilsoņu pārstāvji un ieradāmies šodien šeit pie jums, lai rūgtu jums uh, palīdzību, jo četrus gadu desmitus dažādu valdību darbības laikā uh, mūsu upē ir nodarīts tiešām būtisks skaitījums, ir izmirstoša upe ar ļoti maz ūdeni, atsevišķos posmos ūdens pat vispār vairs nav. Spānija uh, vēlas eh, šo ūdeni novirzīt uz Segūras upi. Un šodien gribētu jums izklāstīt, eh, ko tas nozīmē, kad izzūd upe. Tas nav tikai ūdens resursu avots, upe ir svarīgākais uh, Eh, kultūras elements arī teritorijā, meži, cilvēka vēsture, cilvēki ir dzīvojuši pie šīs upes, eh, izmantojuši šo ūdeni gan uzturā, gan eh, apūdeņošanai. Upe nozīmē dzīvību, daudzveidību un vēsturi un arī nākotni un Taho vairs šīs funkcijas nevar pildīt, jo 40, eh, pirms 45 gadiem tika izlēmts 80% eh, ūdens pārvirzīt uz citu hidrogrāfisku gultni, tie ir 80% upes, un eh, pagājušajos gados pat līdz 100%. Turklāt notekūdeņi no Madrīdas, kuras ir 6,5 miljonu iedzīvotāju, lielākā apdzīvotā teritorija Iberijas pussalā, tagad eh, um, ir eh, iepludināti eh, avotūdeņu vietā. Tā ir vienkārši tāda melna upe, un šie um, notekūdeņi tagad ir Taho upē. Turismam un citiem mērķiem tiek izmantot šis ūdens. Un tad ir vēl viens faktors. Šeit ir e, šis attēls, e, ir e, avotūdens, kas pēdējos gados pieplūdes apjoms ir samazinājies par 48%. Tas ir ļoti būtisks samazinājums, ir ļoti būtisks piesārņojums šajā upē. Jūs šajā attēlā redzat, kāda ir šī upe, kā tā šodien izskatās, jo tako um, faktiskā situācija nav tāda, kā tie tiek aprakstīta oficiālos dokumentos. Un, um, komisija gaida šo galīgo plānu, bet uh, šobrīd ir tā, ka tā informācija, kas tiek sniegta sabiedrībai, pētījumi, piemēram, um, ir tādi, kas tikai pasliktina situāciju. Pilnīgi nekaunīgi tiek izmantot dažādi izņēmumi, pagarinājums līdz 2021. un 2027. gadam, un to jūs šeit arī redzat attēlā. Proti tiek teikts, ka lielus taho gabalus nav iespējams atjaunot, un tai pašā laikā tiek aizvien vairāk ūdens novadīts uz citiem uh, avu gultnēm un tiek ražotas, tad arī būvētas attīrīšanas iekārtas. Un tiek izmantoti līdzekļi, lai apmierinātu ūdens pieprasījumu. Bet tagad ir paredzēts tātad novadīt taho ūdeņus, lai izmantotu šo ūdeni vajadzībām un ūde, tātad šī upe, Taho upe, um, Tātad Spānija atmaksās šos 4,2 miljonus eiro atsāļošanas iekārtām, kas bija paredzēts. Tas ir skaidrs pārkāpums pret ūdens pamatdirektīvu. direktīvu. Spānijā uh, ir noteikti šis caurplūdes daudzums ar likumu, un mēs redzam, ka šeit šis caurplūdes daudzums ir ļoti neliels, un tas tiek visu laiku pazemināts, lai aizvien vairāk ūdens varētu izmantot. Nevar gaidīt komisiju, kad tiks pieņemts šis plāns, un tikai tad rīkoties, jo jau pagājušā gada jūnija ir jauns plānošanas process, kas eh, sagatavos plānus 2015. gadam, un arī tad komisijai tad būtu atkal jāgaida, kamēr šis plāns tiktu pieņemts. Spānija eh, šeit eh, zinām lomu spēlē, komisija mazgā rokas nevainībā un viss turpinās, vai tas ir tas, ko komisija vēlas panākt. Mēs nepieņemam komisijas atbildi par to, ka nav pierādījumu par Spānijas pārkāpumiem pret eh, putnu un eh, dzīvotņu direktīvu. Komisija saka, ka informācija neparāda, ka šie eh, reģioni tiktu negatīvi ietekmēti šīs ūdens apsaimniekošanas rezultātā. Ekosistēmas taču ir saistīts ar upēm. Ja upēs nav ūdens vai tas ir ļoti slikts, tad tas ir skaidrs, kā tas ietekmē floru un faunu un ekosistēmas. Tas nevar tikt izmantots par iegānstu, uh, ka Spānija uh, ūdens apsaimniekošanas plānos nav izmā, izpildījusi vēl Natura 2000 noteikumus. Šeit uh, ir 1445 uh, uh, pieci reģioni, ko Spānija ir piedāvājusi kopīgai apsaimniekošanai, bet tikai 166 ir tādi uh, reģioni, un arī Natura 2000 ir jāpiemina turmākajos, uh, turmākajās nedēļās. Uh, Mēs uh, iesniegsim komisijai vēl papildus pierādījumus, bet uh, mēs eh, dzirdējām Spānijas valdības argumentu, kas ar savu oficiālo uh, informācijas dokumentu par Taho uh, saka, ka Taho vairs nevar atjaunot labu ekoloģisku situāciju pat ar šo pagarinājumu līdz 2027. gadam un tāpēc eh, Taho grib novadīt uz citu uh, ūdens baseinu. Varbūt eh, komisija varētu tomēr uh, te kaut ko darīt vai tomēr pieļaus šo situāciju. Mēs jūs lūdzam parūpēties par to, lai Spānija ievēro ūdens uh, pamatdirektīvas un citus noteikumus. Taho upe ir mums nepieciešama un Taho upei ir nepieciešama jūsu uh, Uh, palīdzība, citādi šī uh, upe būtu, būs nolēmta uh, iznīcībai. Padal komitātu. Paldies, priekšētājs kundze. Jā, uh, reaģējot uz bāžām attiecībā uz ūdens pamatdirektīvu, kā mēs teicām arī priekšējo lūgumu rakstu uz doto brīdi, viss balstās uz to, ka uh, Eh, ir plāna projekts. Plāna projekts ir tieši tas, tas ir projekts, un lūgumraksts iesniedzējiem ir tiesības komentēt šo plānu un pievērst uzmanību, kā ir arī norādīts ūdens parakdirībā, pat eh, pievērst eh, Spānijas valdības uzmanību tam, kādas bažas viņiem ir radušās saistībā ar šo plānu. Ūdens pamatdirektīva norāda, ka mēs izvērtējām komisijā plānus, kas ir pieņemti un mums iesniegti. Un, kā teica viens no deputātiem, runājot par iepriekšējo lūgumrakstu, tas, ko mēs cenšamies darīt, ir cenšamies panākt, lai pēc iespējas vairāk tiktu ievērota atbilstība. Un mēs cenšamies panākt, lai Spānija pieņem pēc iespējas ātrāk upju baseinu apsaimniekošanas plānus. Mēs saprotam, ka uz doto brīdi ir konsultācijas posms šiem plāniem līdz 27. septembrim. Spānija ir norādījusi, ka līdz 31. decembrim pieņems visus upju basēnu pār apsaimniekošanas plānus. Nu, tas arī pagaidām ir viss, ko mēs varam darīt, lai panāktu pasākumu ieviešanu. Lai Mēs dzirdējām jau par iepriekšo lūgumrakstu runājot, ka ir atšķirīgi viedokļi no cilvēkiem. Es pēc izglītības esmu jurists, un tā kā tā, ka, ja būtu tehniski jautājums, tad mēs būtu atsūtījis cilvēku ar tādu izglītību, bet es dzirdēju, ka deputātiem ir atšķirīgi viedokļi, tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem runājot par direktīvas pārkāpumiem. Ja mēs, piemēram, runājam par. Uh, direktīvas nosacījumu pārnēšanu līdz konkrētam termiņam, nu tad tur juristi var teikt, ka ir kaut kāda pārkāpuma, bet tad, kad runājam par ekoloģisko plūsmu vai ir nepieciešamie apstākļi, nu tad arī zinātniekiem būs atšķirīgi viedokļi, un tādēļ interesanti būs pasīsies tad, kad plāni tiks pieņemti un iesniegti komisijai, un tad komisija izvērtēs šos plānus un mums būs divpusējas uh, sanāksmes tad ar Spāniju, kad mēs šos plānus vērtēsim. Un tajā brīdī lūgumraksta iesniedzējiem būs iespēja iesniegt komentārus par šiem plāniem un ietekmēt šo procesu, un tad mēs skatīsimies, cik tālu varam aiziet. Mēs visticamāk neiesniegsim prasību pret Spāniju tiesā tādēļ, bet tas ļauj mums pastumt viņus pareizajā virzienā, lai uzlabotu situāciju, kas visus mūs interesē. Mums jādara labākais, ko varam, kā jau teica viens no deputātiem. Mums ir uh, tiesību aktu ietvers, kurā jādarbojas. Paldies! Es ceru, ka atbildēju pēc iespējas skaidrāk uz uh, jautājumiem attiecībās to, ko varam darīt konkrētajā laika brīdī. Martīnes kungs, lūdzu. Es uh, vēlos uh, sveikt mūsu vidū lūgumraks iesniedzējs, viņu pārstāv to pašu reģionu Spānijā, kur pārstāv es. Kopš 1977. Uh, gada esmu ieinteresēts šī jautājumā. 20 gadus strādāju pašvaldībā, pēc tam jau sāku strādāt Eiropas parlamentā un e, vēlos teikt, ka lūgumraks iesniedzēja bažas tām piekrīt lielākā daļa Kastīļa manča iedzīvotāju. Un arī tās provinces, e, kurās ir Taho upe un kas darbu ir ļoti būtiski šī reģiona iedzīvotājiem. Un šī cīņa ar ūdens politiku notiek katru dienu, un es vēlētos lūgt, lai šis lūgumraksts tiktu paturēts atklāts, tāpat kā tas tika darīts ar iepriekšējo. Vēlos runāt pilnīgi atklāti. Tā kā es runāju ar cilvēkiem no tās pašas Spānijas daļas, ir zinām neizpratne attiecībā uz to, kas būtu jādara šai komitejai un Eiropas komisijai šādos jautājumos. Šī komiteja, tās vienīgās pilnvars, ir ļoti rūpīgi iepazīties ar lūgumrakstiem un sūdzībām, ko iesniedz pilsoņu vai pilsoņu grupas, lūgt mūs pārbaudīt, vai Eh, ir ievērotas eh, Eiropas Savienības tiesības. Mēs nevaram eh, izteikt lēmumus par to, kādi ir cilvēki nolūki par to, kādi projekti ir plānoti. Reizēm pilsoņi viļās, jo viņiem šķiet, ka viņi ieradīsies šeit un pēc tam viss atrisināsies, bet mūsu komiteja ir tikai viens pilnīgi skaidrs nosacījums. Nu, un arī <clears throat> Eiropas komisija neko nevar uh, darīt attiecībā uz priekšlikumiem un nolūkiem. Komisija nevar uh, izteikt spriedumu par politiku, kas iespējams tiks īstenota. Tas, ko komisija var darīt un jādara, ir izvērtēt priešlikumus un projektus, kas ir īstenoti vai kurus īsteno. Un tas labums no šādiem lūgumrakstiem ir tāds, Nu, tie sāceļ trauksmi. Mūsu parlamentā ir deputāti, kas uh, regulāri seko līdzi šādiem jautājumiem. Nav tā, ka jūs uh, runājat par jautājumiem, kas uh, mums ir pilnīgi nezināmi vai par kuriem nav runājuši mūsu kolēģi piemēram, vidas komitejā, kurā šāda veida jautājumi tiek apspriesti. Un tā kā parlamentam kopumā ir pienākums uh, izdot likumu aktus, tad mēs arī iesaistamies šī procesā. komisijas piedāvātās direktīvas bieži vien tiek skatītas arī parlamentā, un līdz ar to parlaments uh, līdzsaks ar komisiju un padomu dara visu, lai nodrošinātu, ka ir tāda tiesība akti, kas ļaus mums iejaukties, uh, ja ir tādas situācijas, par kādas šorīt runāja Lūnaks tiesniedzēji. Nu, lūk, tas arī viss no manas puses vēlējos paust savu solidaritāti un atbalstu uh, Uh, šo lūgumu rakstu iesniedzēju klasītājām problēmām. Mēs jau redzējām vairākas bildes, un es varu teikt, ka tās nav tās drausmīgākās, ir attēli, kas ir krietni traģiskāki un nepatīkamāki, bet tie, nu, dien nav uh, patīkami, tādēļ es lūdzu priekšādājas kundze saglabājiet šo lūgumu rakstu atklātu, jāsaglabā spiediens uz komisiju un jāpanāk pilsoņu uzticība, vienlaikus neradot eh, viltus cerības par to, ko mēs mm, patiesībā esam spējīgi panākt. Jā, paldies! Līdzīgi kā iepriekšējais runātājs vēlos, lai šīs lūguma raksts tiktu uh, saglabāts atklāts ne tikai runājot par tā saturu, bet arī domājot par to, ka ir šis jautājums jāapspriež plašākā kontekstā, ne tikai par tahaupi, bet par uh, ūdens resursiem kopumā. Tā nav tikai lokāla problēma, tas ir jautājums, kas ir svarīgs uh, augstākā līmenī. Tas ir mūsu pienākums un atbildība neaizmirst uh, un neignorēt šādus aspektus. Tālāk domājot par komisijas teikto, uh, pilnīga taisnība, uz doto brīdi plāns ir projekta posmā, bet es eh, nevaru piekrist Martīnes kungam zināmā ziņā. Viens jautājums ir mobilizācija, bet pavisam cits jautājums ir līdzdalība. Tās nevienmēr ir uh, viens un tās pašas lietas. Vienkārši tas, ko jūs protestējat, nenozīmē, ka jums būs iespēja um, dot savu ārtavu darbā Mēs esam dzirdējuši no cilvēkiem, kas cenšas aizsargāt tahopi. Tas svarīgākais ir tas, ka viņi var pārvērst šo eh, pilsoņu mobilizāciju eh, līdzdalībā. Un mm, tad mēs varam darīt savu darbu un caur mūsu komiteju ļaut viņiem eh, piedalīties izstrādes darbā. Mēs nerunājam jau tikai par vidas problēmu. Ir arī ļoti spēcīgas ekonomiskās intereses, un tas ir ļoti rūpīgi jāuzsver. Problēma, ja mēs nedar, eh, nerīkosimies laicīgi, ir tas, ka eh, kaitējums būs neatgriezenisks, ja būs eh, kaitējums ekoloģiskajai sistēmai, to nebūs iespējams pēc tam novērst pagaidām situācija nav tik tālu aizgājusi, bet ja mēs to pieļausim, tad uh, sekas būs nenovēršamas. Mums ir jāmācās no pagātnē pieļautajām kļūdām. Mēs var, jau esam pietiekami daudz pieredzes uzkrājuši, mēs uh, zinām, ka kāds būs rezultāts, ja nerisināsim konkrētus jautājumus, ja nenovērsīsim dažādas prakses un dažādas politiskas un ekonomiskas darbības. Un tādēļ mēs nedrīkstam aizmirst par šo jautājumu. Es tikai uh, nerunāju par lokālām interesēm, tas uh, ir jautājums, uh, kas, es teiktu, interesē visu pasauli. Paldies! Mērkungs, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Es vēlētos pateikties Tahus upes aizsardzības platformai un uh, koordinātoriem no Kastījas Nemanšas. No Arī es uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāsklabā atklāts. Mēs redzam, ka netiek ievērot direktīvu un ir lēnīgi tās īstenošana, un līdz ar to pilsoniskā sabiedrība ir reaģējusi. Ir svarīgi, kā jau teicu, lai diskusijas turpinātos pirms šis plāns tiek pieņemts. Taho un Eiro upe ir saistīta ar ūdens pārneses jautājumiem, un tas tā nepareiza risināšana varētu radīt neatgriezeniskas sekas. Mums ir 15 kubikmetru sekundē uh, Ebrā un 5 kubikmetri Taho upē. Tas ir tas nepieciešamais, jāpārliecinās, ka tas tiek nodrošināts. Tātad tās ir ekoloģiskās caurplūdes, kas ir nepieciešams šīm upēm. Un iespējams mēs varētu apmeklēt šīs divas vietas vienā vizītē. Protams, mūsu kalendārs ir ļoti noslogots, bet es uzskatu, ka mums būtu jāapmeklē gan Eiropas basēns, gan Taho upe. Paldies! Došu vienu minūti lūgumrakstu iesniedzējiem reaģēt uz dzirdēto. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlreiz vēlamies teikt paldies, priekšsēdētājs kundze, jūsu komiteja par to, ka uzņēmāt mūs šorīt, par to, ka uzklausījāt un par to, ka neslēgsiet šo lūgumrakstu, ka turpināsiet pie tā strādāt, un mēs katrā ziņā turpināsim sniegt jums informāciju, rūpīgi uzraudzīsim šo situāciju tā, kā jūs uh, pēc uh, attēliem varat spriest. Un šie attēli tika uzņemti um, pēdējo 12 mēnešu laikā, un tagad ir vēl vairāk bojā gājuši zivi šī upē. Un mēs nevaram jūs uh, uzaicināt uz mēģi maltīt no šīs upes, jo vai tā būtu patīkami, bet mums ir jāturpina uzraudzīt šīs upes situāciju, un tas ir būtiski visai Spānijai, lai mēs to atveseļotu. Jā, paldies, saka priekšādātāji, paldies, ka iesniedzāt šo līgumu rakstu, paldies, ka parādījāt šos aizkustinošos attēlus. Mums ir jāturpina uzraudzīt šo situāciju un skatīsimies, kā nākotnē situācija attīstīsies. Cerams, līdz gada beigām saņemsim labas vēstis par šiem jautājumiem. Līdz ar to lūgumraksts tiks paturēts atklāts un līdz ar pilsoņiem mēs uz, turpināsim uzraudzīt šo situāciju. Tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Madridē. Vērtmans kundze. Paldies, priekšādātāji. Mums bija delegācija uz Madridi par Spānijas piekrastes likumu 22.23. martā. Darba kārtība 21.22. martā programma laikam ir jau zināma. Gribēju pateikt, ka starp oficiālajiem dalībniekiem bija ļoti liela vienprātība, ka patiešām ir bijusi ļoti laba sadarbība starp oficiālajiem eh, deputātiem un sekretariātiem, gan arī uh, šiem, eh, kuriem saskaņā ar amatu bija jābrauc līdzi. Arī mans kolēģis Lakāns arī noteikti to varēs apstiprināt. Gribētu teikt, ka dokuments ir eh, sagatavots, tas mums ir pieejams septembrī. Ir jāizniedz grozījumi. Un šis dokuments ir eh, darba grupas daļa, un tas ir iekļaujams darba grupā pašā mēs gribam vēl tikties eh, septembra sākumā. No vienas puses mēs tur runāsim par darba grupas turpmāko darbību, gan arī runāsim par šo ziņojumu un arī par grozījumiem, par tiem diskutēsim. Es domāju, ka visi punkti ir skaidri, ir eh, labi paskaidrot ziņojumā dažādo lūgumu rakstu situācija. Uh, un uh, no otras puses arī lūgumrakstu iesniedzēji un uh, valdības pārstāvi viedokļi un uh, ģenerāldirektors Saviedra arī tur ir piedalījies un cik vien bija iespējams, viss ir citēts, par visu ir pausts viedoklis un es vēlos īpaši pateikties visiem deputātiem par ļoti labu sadarbību. Sirsnieks, paldies. No manas puses pagaidām būtu viss. Paldies! Vispirms eh, dosim vārdu komisijai. Depeņa kungs, lūdzu. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsētājs kundze, uz doto brīdi. Mums eh, nav daudz ko piebilst. Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi tam, kas notiek uh, Spānijas uh, likumdošanas sistēmā. Kā jau teicām iepriekš, nav konkrētas kompetences Eiropas Savienības tiesību aktos iejaukties, bet ņemot vērā jautājumu nozīmīgumu, mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi un tā uh, arī darīsim nākotnē, sekosim līdzi, kā tiek izstrādāts uh, likuma ietvars Spānijā. Paldies! Rizo Martinkungs. Thank you. Paldies. Dicho el otro representante de la comisión desde un punto de vista Šis jautājums ir sarežģīts, un mēs katrā ziņā sekosim līdzi e, jaunākajiem notikumiem. Paldies! Paldies, Jārkungs! Jetzt dann, gut, okay. Jā, vielen Dank, Frau. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar politisku vērtējumu. Attiecībā uz to, ko teica komisija, jo mums tiešām ir dažādi viedokļi. Šī faktu vāšanas vizīte apstiprināja, ka bija ļoti labi un pareizi Madridē tikties gan ar valdības pārstāvjiem, gan arī ar lūgumrakstu iesniedzējiem, jo šeit vienkārši runa ir par to, ka ir jārunā par vidas un īpašumu likumiem. Es domāju, ka visā Eiropas Savienībā ir var brīvi iegādāties īpašumus, un to vajadzētu aizsargāt. Tur ir arī eh, sasaistē ar Eiropas Savienības eh, tiesību aktiem Tas viss ir eh, jāizteno un jāsaglabā. Tas ir pamatiesies pilsoņiem. Tādēļ mēs arī lūgum rakstu komitejā pret komisijas ieteikumu runājam par šo jautājumu. Un eh, tad šī faktu vāšanas vizīte apstiprināja manu viedokli. Lūdzu, pad, atcerieties arī, ka es neesmu jurists, es runāju kā Eiropas parlamenta deputāts. Tālāk es gribēju pieminēt pozitīvas lietas, gribētu slavēt arī sekretaritātu. Tā bija ļoti efektīva faktu vākšanas vizīte, ļoti ierobežota un ļoti efektīva. Tas bija faktiski vienas dienas brauciens, un tās ļoti labi darbojās. Jūs zināt, ka vienmēr ir bīstami, ka, eh, ja deputāts sāk garlaikoties, mums nebija garlaicīgi, tas tiešām bija punkts pēc punkta, un viss bija ļoti interesanti. Un tas tiešām iedrošina braukt vēl vairāk faktu vākšanas vizītēs. Gribētu vadīt arī mūsu delegācijas vadītāju, bija ļoti lielas debates, bet šeit mums parasti ir tādas, bet šeit mēs ļoti ātri sanācām, panācām kompromisu, vienprātību. Un tas, ko mēs redzējām, jā, kādreiz domājam, kādēļ viņš to saka, bet tas ir tiešām svarīgi šoreiz, ka tā vienprātība mums bija, un Vērtmars kundze arī centās no paša sākumā arī šos pārējos uh, līdzbraucējus iesaistīt, un arī spānijas kolēģus iesaistīt, gan ārējos eh, dalībniekus. Tas bija ļoti uh, interesanti tādēļ, un uh, tā kā kompromis, kas ir sasniedzis, patiešām ir uh, pamatots. Es domāju arī, ka mēs varam uzrādīt rezultātus, un trešā, trešo es gribu sva, uh, slavēt arī valdības pārstāvjus. Uh, ja, piemēram, es vēlāk nozīmē Kopenhāgenu, tad tas nav pašsaprotami, bet Spānijā, Madridē mums bija ļoti atklāts konstruktīvs uh, dialogs, un ir jāatzīst, ka Spānijā ir uzlabošanās, ir arī piekrits aizsardzības likumi, un uh, secinājumos mēs uh, pateiksim arī lietas, ko, par ko domājam kritiski. Tas arī ir jāsaka, nav jau runa tikai par vidas aizsardzību, bet ir arī runa par īpašuma tiesību aizsardzību un kā tādu ieteikumu, ierosinājumu gribētu pateikt, ja mēs paraugāmies uz dokumentiem, tad vajadzētu padomāt, ka Spānijas piekrastes aizsardzības likums ir mainīts, tas ir ticis uh, vienkāršots, un uh, šis jaunais piekrastes aizsardzības likums mūsu darba dokumentā, mūsu ziņojumā to vajadzētu iekļaut pār to izteikties, tikai var diskutēt par to, kurā vietā to darīt. Pirmais iezinājums man, protams, ka vajadzētu paraugāt, paraudzīties no mana viedokļa, kā risināt īpašumtiesību problēmu. Spānijas iestādēm vajadzētu lūgt, kā lai to labāk pateikt, lai viņi ātri un efektīvi rīkojas un viennozīmīgi rīkojas un raugās, kur un kā pilsoņi var īstenot savas tiesības, jo kādreiz tas šķiet diezgan miglaini, ir kādreiz tas tādas galīgi uh, atšķirīgas situācijas, kā kopš uh, tur bija zemnieks, kuram jau kopš kolumbu laikiem ir maza zemniecība, un tagad viņiem vajadzēja no tās atteikties, to likvidēt. No otras puses ir lieli biroja jaunie kompleksi, kas gan izvēr pie jūras, un, uh, un vienkārši viņi tur ir, un tiesības viņus aizsargā. Kā jau teicu, tā bija ļoti efektīva faktu vāž, vākšanas vizīte. Secinājumi būs, un tas tiešām ir iedrošinoši, un ka tā vajadzētu tam notikt. Aukans kundze. Well, thank... Es tikai vēlos pateikties sekretārātām Angelikai. Un par uh, līdz šim teju nevainojamo sadarbību joprojām ir, zinām, centieni padarīt šo komitiju bezspēcīgi un pārliecināties, ka mēs neaizskaram nevienu uh, varas iestādīt īpaši, ja tā pārstāv kādu no lielajām partijām, tīpaši Spānijas partijām. Un tad, kad mēs dodamies vizītē saskaņā lūgumrakstu, uh, paustajām bažām, nu, tad ir ļoti grūti neatsaukties uz to, kas lūgumrakstos ir norādīts. Un piezīme komisijai. Tas, kas ir mūsu pienākums, tas jau ir uh, sens, un mans ziņojums 2009. gadā, es sagatavoju ziņojumu, kur pieņēmu plenārsesijā, un tur bija runa par īpašuma tiesībām, un ar lielu vairākumu parlaments apstiprināja, ka tas ir daļa no mūsu darba. Un skatoties uz eh, piekrastes tiesību aktiem, nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet tas nedaudz atšķirās, jo piekrastes likums ir saistīts ar ļoti daudzām direktīvām, tādēļ es biju ļoti pārsteigta dzirdot, ka komisija saka, eh, tā nav kompetents šeit, tur bija kādas 4-5 eh, direktīvas, kas uz to attiecās. Un tad ir arī par eh, jautājumu par privātu īpašumu. Un viens no maniem secinājumiem šis likums nav uzlabots. Tas joprojām ir ļoti slikts iepriekšējais likums nebija nemaz tik slikts vidē, bet tas nekad netika īstenots šādā mm, pavērsienā. Un šis likums tur ir ļoti liels vidas elements, un tas ir ļoti uh, mulsinoši īpaši privāti īpašniekiem un, un parastiem iedzīvotājiem. Un šeit uz viņiem attiecināmās darbības ir pilnīgi patvaļīgas. Uzņēmēji viņiem jau nedod vairāk nekā iepriekšējais. Bet problēma ar iepriekšējo likumu jau bija tāda, ka tas netika īstenots. Es ceru, ka mēs sagatavosim labu ziņojumu, lai logumraksta iesniedzēja redz, ka mēs tiešām daram savu darbu un mēs šī e, piekrasts e, likuma jautājumā esam ieguldījuši tiešām lielu darbu. Paldies! Vilkungs, lūdzu! Mr. Martínez Martínez. Martínez, kungs. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Piekras likums ir eh, likums, kas nosaka, ka Spānijas parlaments ir eh, pieņēmis manas partijas iniciatīvu. Aiz tā viss liepas ļoti labi no, nodomi, bet tas ir izrāsies lielas problēmas. Un mums ir arī daudzi lūguma rakstiesniegti, kas ir saistīti ar šo likumu piemērošanu. Aukenes kundze neklausos tā, ko es saku, bet eh, Alkanas kundze teica, ka likums nav ticis piemērots. Nē, tas tika piemērots. Likums ir piemērots Alkanas kundze, un patik ļoti, ka daudzi lūguma raksti tieši tādēļ ir ienāca, jo šis likums tika piemērots. Bet tas arī parādīja, ka runa ir par ārkārtīgi sarežģītu tematu. vienā punktā man Aukanas kundzei ir jāpiekrīt. Varbūt tas vienmēr nav visinteresētākais veids, kādā šis likums ir ticis piemērots. Un nav tikuši ņemts vērā visas intereses, kuras varbūt vajadzēja ņemt vērā. Likuma ar uh, vidas uh, asociācija ļoti lielu sajūsmu pieņēma. Viņi arī bija piedalījušies uh, likuma izstrādē. vide tur ir ļoti ņemta vērā, bet varbūt, ka citas intereses netika ņemtas vērā, un kaut kas uh, ir ticis aizmirst šajā likumā. Gribētu teikt paldies par komentāriem. Kolēģis teiktais bija ļoti pamatots. Es atvainojos, ka nav citu no Spānijas tautas partijas pārstāvjiem, kas varētu reaģēt, bet vienu lietu es gribētu Alkanas kundzē vēl teikt. Likuma reformas ir noveduši pie tā, ka vides apvienības ir mobilizējušās, tās mobilizējušās pret reformu. Aukenas kundze šķiet ļoti aizrāvusies un viņai ļoti tūpies sirds eh, īpašumtiesības, tas īstenībā ir kaut kas tāds, kas man mazāk liekas svarīgs. Es vienmēr domāju, ka tas nav tik svarīgi kā vispārīgās sabiedrības intereses un nav tik svarīgi kā vidas aizsardzība. Varbūt eh, citi šo jautājumu saskata savādāk. Protams, var teikt, ka privātais īpašums ir vissvētākā lieta, ka tas arī ir jāsargā. Ļoti grūti ir atrast ir uh, līdzsvaru. Varbūt mums nav īsti izdevies to izdarīt, bet gribētu uzdot jautājumu, tas vispār iespējams. Šādā jautājumā atrast līdzsvaru un uh, apmierināt visas puses, bet paldies, ka esat pie tā strādājuši, nevis tādēļ, ka tas būtu uh, tikai iesaistot pušu interesēs, bet patiešām šeit ir runa, kā atrast līdzsvaru starp dažādām atsevišķām interesēm. Pagājuši gadu mums bija 62 miljonu turistu mūsu reģionā, un ir tā, ka Spānijas piekraste ir gandrīz vai tūkstošiem kilometru gara, bet Spānijas eh, krasts patiešām ļoti cietis Tur ir notikušas, izdarīts tiešām ļoti lieli, ļoti lieli neveiksmīgi projekti, ir ja tīpaši dažos reģionos. Un izdarīts neatgrieznisks skaitējums. Bet direktīvas eksistē, tās ir jāievēro. Un viss ir jādara, lai ņemtu vērā dažādas intereses. Priekšātātājs kundze, jūsu valstī mēs arī dzirdējuši, ka ir eh, daudz gadījumi, kur eh, jau radusies apziņa, kas pirms 23 gadiem vēl nav bijusi, jo toreiz vidas aizsardzība vēl nebija būtisks temats, un toreiz arī vēl neviens nedomā, ka ir jāsargā piekrastes un jāsklabā tās arī turistu interesēs, lai piekrastes netiktu sabojātas, jo tas nozīmē notarīt eh, kaitējumu pašiem sev. Paldies kolēģiem par atbalstu, kas vienmēr tika sniegts dažādos jautājumos, kad ir izniegti dažādi lūgumraksti. Nekad neesmu neko, neko naidīgu piedzīvojuši. Mēs visi vēlamies, lai mums pašiem vienmēr iet labāk. Vērtmārs kundze, lūdzu, jā, paldies. Gribu Vēlreiz pateikt paldies visiem ar uh, deputātiem, gan arī no uh, ārpuses uh, uh, klāt pienākošiem. Un es gribētu teikties arī par lielisko sadarbību, kāda mums bija Spānijā ar valdības pārstāvjiem, jo es pilnībā piekrītu Pēterim, mēs esam uh, šajā vizītē uh, sapratuši, ka tas, kas tur notiek, nav pilnīgi normāls un uh, um, mums tas ir tiešām uh, jāuzsver. Gribētu arī teikt uh, visiem Spānijas deputātiem, ka mēs tiešām apzināmies, uh, cik jutīgs ir šis jautājums. Jā, ir, protams, uh, grūti saprast, dažkārt mums tas tiešām ļoti aizkustināja, kad runājām ar Logurvaks tiesniedzējiem. Uh, un pārstāvjiem no valdības, mēs sapratām, ka šis ir ļoti delikāts jautājums, un mēs centāmies izrādīt visu iespējamo cieņu, kādu varējām izrādīt. Mēs tiešām ļoti centāmies, un tāpēc, manuprāt, arī bija tik ļoti labs kompromiss. Vai konsens, kā to nu, sauc Pēters visu laiku. Un uh, īsi pieminēšu Pētera ieteikumu uh, iekļaut jauno likumu, un, protams, ne jau es izlēmšu, mm, vai ielikt to šajā ziņojumā vai nē. Oficiālajiem delegācijas dalībniekiem vajadzētu apspriest šo jautājumu, vai arī apspriest to darba grupā septembrī, jo es uzskatu, ka tas ir jautājums, kas arī būtu jāizsver. Un no savas puses. Uh, Es ceru, ka mēs eh, drīz uzzināsim, kad varēsim iesniegt uh, grozījumus ieteikumiem, lai visi komitejas locekļi varētu tikt iesaistīti. Un vēlreiz paldies! Paldies visiem! Balsosim par ziņojumu septembrī. Paldies uh, visiem un esmu ļoti iepriecināta, ka ir šāda vienprātība. Paldies visiem! Now we pass through. Paldies. Tagad pāriesim pie ziņojuma par faktu vāšanas vizīti Dānijā un vārds Vērtmans kundzē. Jā, thank you. Paldies par uh, to, ka devāt man vārdu. Es biju delegācijas vadītāja. Uh, mēs 20. Uh, un 21. jūnijā bijām Kopenhāgenā, Dānijā. Pēters Jārs un Karlos Itorgais bija arī šīs delegācijas dalībnieki. Mēs tur devāmies saistībā ar lūgumrakstiem, kurus apspriedām februārī, kur bija runa par bērnu tiesībām, par ārvalstu vecāku diskrimināciju un par diskrimināciju, ar kur saskars Dānijas mātes. Un šīs diskusijas, kas mums bija februārī, izraisīja vēl papildus lūgumrakstu iesniegšanu komitejā. Un šobrīd eh, tās tiek izvērtētas, tie šie lūgumraksti tiek izvērtēti, un eh, tomēr, manuprāt, visiem tas ir zināms. Un tāpēc eh, pāris komentāri par to, ko uzzinājām Dānijā. Mēs lūdzām tikšanos ar sociālo lietu ministru un tieslietu ministru. Diemžēl abi ministri uh, mūs informēja, ka nevarēs ar mums tikties, jo viņi esot vasaras brīvdienās. Tas bija citāts no viņa teiktā. Es domāju, ka ja ministri atsaka tikties ar uh, lūgumrakstu komiteju no Eiropas parlamenta, manuprāt, tas jau par kaut ko liecina. Tas ir signāls. Un, uh, Es uzzināju pa šo laiku, ka tā ir pirmā reize, ka kaut kas tāds ir noticis. Un tas man uh, liek ļoti satraukties. Es personīgi uh, secinu, ka šāds atteikums uh, Eiropas parlamenta deputātiem, kas oficiāls delegācijas ietvaros dodas uz Dāniju, zināmā mērā parāda, ka uh, jā, tiešām šeit ir politiska problēma un ka patiešām šī problēma ir uh, um, smagāka nekā uh, mēs to šobrīd apzināmies, un es to izskaidrošu. Pa šo laiku uzzinu arī to, ka sociālo lietu ministrs, diemžēl, informēja cilvēkus Dānijā, uh, ka mēs negribam tikties ar viņiem un kas negrib apspriest, ka mēs negribam apspriest nekādas detaļas. Saskaņā ar viņu mēs uh, gribējām apspriest ļoti detalizētas lietas Mēs ļoti lāt, ātri uzzinājām, ka viņi jau nebija gatavi apspriest detalizēts jautājums, tāpēc mēs mainījām mūsu taktiku. Mēs bijām ļoti labi sagatavot. Mēs jautājām ļoti <coughs> uh, konkrētus jautājumus, konkrēti par lietu. Diemžēl šie pārstāvji, ar kuriem mums ļāva satikties, uh, vai nu tie būtu uh, pārstāvji no tieslietu vai sociālo lietu, uh, kabinetiem, viņi nebija pat labi sagatavoti, viņi pat atteicās mums atbildēt, kas noveda pie uh, secinājuma, ka mēs atgriezāmies uz Briseli ar vēl vairāk jautājumu. Un, manuprāt, tas arī jau par kaut ko liecina. Interesanti bija arī tas, ka trešais augstā līmeņa pārstāvis ierēdnis, ar ko mēs lūdzām tikties, bija Danijas policijas vadītājs. Arī, diemžēl, viņš nosūtīja tikai savu biroju darbiniekus. Jā, tātad viņš nosūtīja savus darbiniekus, savus referentus, eh, vāciski sakot, es nezinu, kā to labāk pateikt. Un cilvēki arī, šie cilvēki nebija gatavi atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu uh, Uh, domāt par to, kādas sekas tam varētu būt un ko tas nozīmē. Ceturtdienas vakarā mēs tikāmās ar lūgumrakstu iesniedzējiem un ar cilvēkiem, kuri jau ir iesnieguši lūgumrakstus mūsu komitejā, un mēs tikāmies arī ar cilvēkiem, kuri vēl gatavojas iesniegt lūgumrakstus. Tie bija apmēram 35-40 cilvēki, eh, mātes un tēvi, eh, nobežījušos vecāku pārstāvji, un šī sēde ilga vairāk kā četras stundas bez pārtraukuma, un tā ir arī tāda nebijusi reize. Un neviens no mums eh, neuzdrošinājās vispār kustēties, jo šie stāsti, kolēģi, uh, bija tiešām aizkustinoši. Mēs uzzinājām par fizisku vecāku, tātad bērnu ietekmēšanu un seksuālu ietekmēšanu attiecībā uz jauniem bērniem, un šie bērni dažos gadījumos tika lūgti bērndārzā vai skolā. Tātad šo iztaujāšanu uh, um, protokols tika sniegts uh, tēvam, kas uh, uh, slikti izturs pret savu bērnu. Un ko tad tas nozīmē šim bērnam? Bērns uh, grib izkļūt no šīs problemātiskās situācijas. Iedomājieties, kā tad bērns lai jūtas. Bērns uzticas cilvēkam, izstāsta, kas ar viņu ir noticis, un pēc tam uh, konsekvence ir tāda, ka uh, tēvs to visu noklausās, ko es protams, saprotu, viņi ir, viņiem ir par to jājautā, bet uh, viņš uh, teica, nu, mans bērns uh, melo, tā tas nav. Šiem bērniem tad ir jāatgriežas pie šī tēva, kas pret viņu slikti izturas. Man jāsaka, ka tas neskar tikai Dānijas izcelsmes mātes, uh, tas skar arī citu Eiropas valstu izcelsmes un trešo valstu izcelsmes mātes un tēvs, piemēram, no Amerikas un, un Āzijas, tur ir arī cilvēki. Šie cilvēki dalījās ar mums savā pieredzē, viņi mums uzticās, mums tas ir ļoti nopietni jāuztver. Nākamajā rītā mums bija eh, sanāksme ar ombudu, vēl pāris minūtes lūdzu. Karlos uh, varētu apkopot daudz labāk šo sanāksmi. Gribētu viņiem pateikties par tātad viņa darbiniekiem, par to, ka viņi bija klāt. Protams, ka viņš uh, nevarēja būt klāt, jo viņš bija citā braucienā. Bet īsi sakot, mēs uh, trīs uzreiz panācām konsensu, kā Pēterim patīk teikt un mēs izlēmām ļoti ātri strādāt, pateicoties arī sadarbībai ar uh, sekretariātu. Paldies jums uh, par jūsu atbalstu, jūsu ieguldījumu šajā svarīgajā jautājumā. Es pati sapratu, ka ir ļoti svarīgi nopietni uztvert bērnu bāžas Un šajā gadījumā es gribētu teikt, ka šis nav tikai Dānijas jautājums, tas skar uh, arī vecākus un bērnus citās Eiropas valstīs un arī trešajās valstīs. Paldies, Jārkungs! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai papildināt pāris lietas tam, ko teica Vērtmans kundze. Šeit arī eh, labi tika organizēta darbkārtība, paldies sekretariātam, bet eh, šajā braucienā bija dažas īpatnības. Pirmkārt, mēs saskārāmies ar tādiem ierēdņiem, kas domā, ka viņu valstī ir vislabākie eh, likumi pasaulē un ka nekas nav jāmaina. Tātad šis sarunu klimats bija tāds uh, draudzīgs nicinājums attiecībā pret mums. Tātad viņi bija ļoti draudzīgi, bet viņi nepacik nepavirzījās uh, uz priekšu vai atpakaļ. Tātad mums tika teikts, mēs jums izklāstīsim šies lietas vispārīgi, mēs nevaram konkrēti runāt. E, un es teicu, ka mēs esam logumrakstu komitejā, kur ir runa par pilsoņu vajadzībām, un mums, protams, ir jārunā konkrēti, un tad mēs nekur tālāk netikām. Nu, tas ir tā kā brauciens uz Maskavu kā augstā kara laikos, kur uh, bija šis princips neiejaukšanās. Uh, Tātad, un tā arī tika teikts, jā, mēs eh, darām to, ko mēs darām, viss lieliski darbojas, brauciet atpakaļ uz Brīselē, dariet to, kas jums jādara, un uh, neiejauksimies viens otru lietās, un viss būs labi. Nu, Dānijai jāsaka, uh, viņi ir es dalībvalsts, un tomēr tad vajadzētu arī um, pieskaties jautājumiem, kas ir saistīti ar es likumdošanu. Un otra lieta, kas arī ir tāda vienreizēja, man bija tiešām žēl, ka. Uh, No Dānijas eh, neviens deputāts, neviens neatrada laiku apspriest šo jautājumu ar mums. Citās delegācijās tieši jāuzmanās, lai nav eh, šīs valsts pārstāvi, ka, uz kurien mēs dodamies pārāk daudz, bet būtu tagad noderējis, varbūt kāds mums būtu varējis pāris lietas izskaidrot, piemēram, ombuds. Uh, Jā, um, situācija varbūt uh, bija tāda skumja, gandrīz jau smieklīga, bet nu tomēr skumja. Tātad diskriminācijas gadījumi. Un uh, viņš teica, ka tādu nav, jo tie netiek reģistrēti, un tas man arī bija kā ceļojums pagātnē, to pazīst no citām sistēmām. Īpatnība man, uh, ko mēs tur darījām, tas bija arī vienreizēji. Mums bija tiešām tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, kā Vērtmans kundze teica, neviens neuzdrošinājās pārtraukt uh, šos runātājus, jo tas tiešām bija ļoti traģiski, ko viņi stāstīja, bet no mūsu viedokļa uh, tur tiešām bija arī tādi punkti, kur varētu pat runāt par noziedzīgām darbībām, un ja mēs neko nedarītu, tad mēs būtu līdzvainīgi. Un tas tiešām ir tāds unikāls gadījums, ka delegācijas uh, brauciena dalībniekiem eh, bija vēlme sūdzēt šīs lietas eh, ģenerāla prokuratūrai, lai tik tās tiktu izmeklētas. Šeit nav runa par politiskām lietām, arī ne par īpašumu tiesībām, šeit ir runa par bērnu tiesībām, un tas vienmēr ir ļoti problemātiski. Nu, tās ir manas piezīmes. Paldies, Aukens kundze! Jā. Es atvainojos, žēl, ka es nevarēju piedalīties, es būtu labprāt uh, piedalījusies, bet es biju ceļā uz um, slimnīcu, um, man bija problēmas ar gurnu, tas diez vai būtu bijis jauki, ja es jums būtu braukus līdz, es biju te laikā ātrās palīdzības mašīnā, bet es pateikšu pāris lietas. Pirmkārt, jūs redzat, ka šo komiteju vispār nepazīst Dānijā. Kādreiz jūs varbūt būtu varējuši teikt, jā, tas ir viena alga, uh, Bet ar to mēs saskaramies, un tā ir problēma. Tas ir tāds kā noslēpums Dānijā. Pat, eh, ja es savā vēstkopā par to mēģinu runāt, eh, tad es saku eh, pilsoņu sūdzību komiteja, jo, ja es lietotu citu nosaukumu, viņi tad nesaprastu vispār, kas tas ir. Otrakārt, mēs varbūt par to neesam informēti pēc tam, kad tika pieņemts uh, Eiropas Savienības likums par uh, uh šķiršanos un uh, aprūpas tiesībām, tad uh, uh, Dānija centās panākt paneļu vienošanos par savu so kopīgo likumu, un tas tika atteikts. Tātad tagad mums nav kopīgu likumu. Es vienkārši jums stāstu, uh, Jo tāpēc arī dažkārt ir konflikti, kad ir viena tiesas lieta vienā valstī un konfliktējoša lieta citā valstī un nav iespēja to atrisināt. Un tas uh, ir tas jautājums, kas ir lielākā problēma. Man uh, žēl, ka neviens to nepaskaidro, jo, protams, tām bija jābūt Dānijas iestādēm, kam jums bija jāizskaidro, ka mums nav šeit kopīgu likumu, jo Dānija ir optauts. Uh, un uh, Dānija nevarēja panākt uh, vienošanos. Un man tiešām žēl, ka jūs uh, ne, nevarējāt tikāt tikties ar visiem cilvēkiem. Esmu tiešām tikusies ar. Uh, um, Tātad esmu redzējis instrukcijas no ministrijām, ka jābūt ļoti atvērtiem un uh, jārunā, bet uh, Jūs arī nezināt, kas ir 21. jūnijas Dānijā. Jūs varat iedomāties, jā. Ceturtdienas vakars, 20. jūnijas, eh, parlaments beidz strādāt un visi dodas svinēt uh, baltās naktis, uh, vasaras saugriežus un visi vienkārši lido prom no Kopenhāgenes. Zviedrija dzert, nu labi. Jā, uh, bet tas tiešām bija eh, nepiemērots laiks. Man tiešām ir žēl, ka jums nebija iespējams tikties ar cilvēkiem. Tas, manuprāt, bija tiešām pārpratums. Šis plānošanas jautājums nebija labs, bet es negribu nekad teikt, ka šis ir šīs komitejas vaina. Bet, protams, es eh, dzirdēju arī visu šo kritiku. Paldies, Aukanas kundze, paldies visiem. Tā bija tikai pirmā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu tad mēs apspriedīsim ziņojumu projektu nākamreiz. Paldies visiem! Tagad nākamais punkts darba kārtībā. Tas ir gadskārtējais ziņojums, tātad atzinums par Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu Čīčesterkungs. Lūdzu, jums vārds Čīčesterkungs. Uh, Madam Chairman. Paldies, priekšsētājs kundze. Tā ir pirmā viedokļu apmaiņa par grozījumiem šī atzinumā, kuru mēs sagatavojam konstitucionālo lietu komitejai, kura izskatīja jautājumu par divām atrašanās vietām Eiropas parlamentam. man nav bijis laika izlasīt un izanalizēt visus 164 grozījumus, bet katrā ziņā esmu pārsteigts par grozījumu skaitu un tā interesanti 85% no tiem ir no franciski runājošiem, un es pat nevaru iedomāties, kādēļ tā. Bet es katrā ziņā ar eh, nepacietību gaidu, kad varēšu tos izanalizēt, lai varētu detalizēti atbildēt. Ir vairākas eh, tematikas, kas ir skartas grozījumos. Protams, ir daži grozījumi, kas uh, apstrīd lūgumraksta juridisko pamatu, juridisko pamatu šim jautājumam kopumā. Un uh, Es varu teikt, ka uz visiem šiem jautājumiem ir arī labas atbildes, bet arī tiem, kas nevēlas runāt par šo jautājumu, arī nepiekrīt uh, paustajām bažām, uh, viņiem, pat ja viņiem būtu veicies šī reizē, esmu pārliecināts, ka cilvēki pie šī jautājuma atgriezīsies nākotnē, ņemot vērā to, cik daudz balsu plenārsesijā ir bijis eh, gan šī sasaukumā, gan iepriekšējos, un cik daudzi ir pauduši savu viedokli par Strasbūru un par eh, šiem diviem sēdekļiem. Mēs atgriezīsimies pie šī eh, juridiskā līmeņa, tas noteikti būs interesanti juristiem un iespējams uzlabos manu franču valodu. Ir vēl pāris komentāri. Uh, šķiet, nu vismaz man tā tika teikts, ka es kļūdījos, sakot, ka Strasbūra izvēlējās kā simbolu, vēsturisku simbolu par Vācijas un Francijas mieru izlīgumu, bet man teica, ka parlaments tikās Strasbūrā sākotnē tikai tādēļ, ka tas bija ērti, jo Eiropas padomēji bija telpas tur un līdz ar to tā, tā bija laba vieta, kur rīkot sanāksmes. Un tieši Eiropas padomas izvietošana Strasbūrē bija šis vēsturiskais žests, proti atrasties pēc iespējas tuvāk robežai starp Franciju un Vāciju. Lūk, tas bija eh, sākotnējais iemesls. Eiropas parlaments ir rīkojis sanāksmes Luksemburgā, tā agrāk notika, tagad vairs tur Eiropas parlaments sanāksmes nenotiek, protams, notiek sanāksmes eh, Briselē, tad, kad jumts negrūst, bet, protams, grū, grūstoši griesti uh, E, tas nenotiek tikai Briselē. Pagājušajā sasaukuma laikā arī e, Strasbūras griezt neizturēja, tā kā šeit nav nekāds ekskluzivitāts. Vēl viens jautājums, kas tika minēts, kuru varētu arī e, pieskaitīt pie juridiskiem jautājumiem par patreizējo 12 plenāru sesiju noturēšanu Strasbūrā, tas ir iekļauts līgumā un visu atzinību Francijas kolēģiem par to, ka viņi to nodrošināja. Bet tas neizslēdz iespēju runāt, diskutēt par šiem jautājumiem un par to, protams, par to varam runāt arī mēs, kuriem katru mēnesi jābrauc uz Franciju, izņemot augustā, kad Francijā nenotiek nekas. Uh, nedrīkstētu teikt, ka nu, mēs par to nedrīkstam runāt, lūk, tādēļ, ka tas ir iekļauts līgumā. Un ejot tālāk, ir jādomā arī paralēlo jautājumu par to, ka tikai dalība valstis var piedāvāt grozījums līgumā. Un tā kā es to saprotu saskaņā ar pēdējo līgumu, un ja vērā, ka ir bijuši vairāk līgumu, līgumu izmaiņas, tātad izmaiņas vienmēr ir iespējams. Tagad ir iespējams arī parlamentam uh, izteikt ieteikumus attiecībā uz līgumu un kā to vajadzētu mainīt. Un, manuprāt, centieni šādu iespēju mazināt, nu, tas nebūtu pieņemami. Vēl tāds neliels jautājums, ko man izteikuši kolēģi no Eiropas padomas. Viņi sūdzās par to, vai Strasbūra vispār spēja Eh, uzņemt vienlaicīgi Eiropas parlamentu un Eiropas padomu. Mēs zinām, ka tas ir grūti. Tie no mums, kas ir piedzīvojuši šādu situāciju, eh, kad notiek vienlaicīgi parlamentu un padomu sēdes, tad, nu, cilvēku ir vienkārši pārāk daudz un pat, eh, pateicot, kaut arī Strasbūrā ir daudz viesnīcu un viesu māju un tam līdzīgi, ir grūti atrast vietu, kur palikt. Ir jau ne tikai deputāti, bet arī personāls. Uh, kas ir krietni lielāks. Un tas iespējams norāda, ka, ka ekonomiskā ziņā parlaments ir būtisks Strasbūrai, nu tas varbūt eh, nav tik eh, nopietns. Tāpat ir runāts par nodarbinātības skaitļiem, uh, Strasbūrā, bet domājam, ka ir tur arī Eiropas cilvēktiesību tiesa un Eiropas padoma. Nu, visi šie jautājumi ir eh, jāpārdomā un jāizrunā. Es to tikai atbalstu, un tas arī ir galvenais mērķis. Atcerēsimies, ka 2006. gadā tika iesniegts lūguma raksts, tur bija ļoti daudz parakstu, un to arī attiecīgi pieņēma parlaments, un šīs lūgumraksts joprojām ir atklāts. Eh, Melmstrēms kundzes eh, vārdā ļoti pazīstams uzvārds eh, Eiropas iestādēs. Mēs daram savu darbu, izskatot lūgumu rakstu, un mums tas ir jādara ļoti nopietni. Un tagad es dodu vārdu Francijas komentāriem. Q, Mr. Chichester. Paldies. Tālāk uz vienu minūti Tilers kundzei vārds. Lūdzu. Thank you, um, Madam President, and thank you to Mr. Chichester. Paldies, paldies ar Chichester kungam. Pa, vienam no lūguma raksts par vienu sēdekļu pārstāvjiem. Bija 1,3 miljonu cilvēku, kas bija parakstījuši Mastronas kundzes eh, lūguma rakstu un kas arī uzsāk šo vienu sēdekļu kampaņu ir ļoti svarīgi šo jautājumu izskatīt, un mēs atkārtojam to, ka ir nepieciešams mainīt 48. pantu līgumā, lai šī parlaments varētu izlemt, kad, kur un kā uh, tas rīkos savas sanāksmes. Un ir nepieņem, ka parlaments kā tāds nevar izlemt šo jautājumu, un ir svarīgi, lai mums šāds tiesības tiktu piešķirt. Tiek daudz runāts gadu laikā par izmaksām, uh, Nu, no 169 līdz 240 miljoniem eiro katru gadu, bet tas bija pirms paplašināšanās 2004., 2007. un 2013. gadā. Šis jautājums ir pārāk uh, nopietns, lai to ignorētu. Es redzu, ka jau ir 15 pār 12, bet paldies priekšādātais kundze, ka devāt man iespēju uh, man kā pēdējai šī e, zālē, kuru bija starp sākotnējiem parakstītājiem. Tā, paldies, e, Bulonkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tagad, e, jā, Čičistori kungs prasīja francūžu viedokli. Paldies Čičistori kungam par viņa ziņojumu. Um, jā, mēs sākumā bijām pret uh, to, lai būtu šāds ziņojums. Uh, Turklāt šajā jautājumā par mm, atrašanās vietu uh, un grozīmos uh, tika runāts tikai par Strasbūru, un mēs bijām pret to, ka pilsoņu lūgumraksti vai iniciatīvas uh, um, tiktu izmantotas, lai ietu pretrunā līgumiem vai noteikumiem, uh, kur drīzāk būtu jāmeklē uh, juridisks uh, atzinums, un mēs arī iebildām pret šī ziņojuma uh, sastādīšanu. Bet tā kā šis uh, ziņojums tiek sastādīts, tad mēs uh, spēlēsim savu deputātu lomu. Mēs esam iesnieguši daudz grozījumus, bet ar tiem mēs mēģinājām um, panākt uh, to, lai tiktu minēti precīzi fakti. Uh, Jā, mēs esam ļoti paškritiski pat Francijā par to, ka Strasbūrā ir parlaments un lietas ir uzlabojušās, bet principā mēs bieži vien arī neesam viensprāts. Bet šajos grozījumos, ko esam iesnieguši, mēs prasām, lai būtu lielāka stingrība un lai būtu precīzi skaitļi par izmaksām, kas ir saistīts ar Strasbūru, ar ietekmi uz vīdi, ko sniedz parlaments, un tie nav skaitļi, kas uh, tiek uh, visur izplatīti. Runājot par uh, lūgumu rakstu par pilsoņu iniciatīvu, kas tikko tika pieminēta, tur ir runa par. Tātad tur ir viena runa par vienu lūgumu rakstu, kas ir pieņemams. Uh, Uh, un neviens cits lūgumraksta uh, neatbilst 191. Uh, pantam. Un tikai viens lūgumraksts ir, kas atbilst tam. Tātad tā nav pilsoņa iniciatīva, bet tas ir tikai viens lūgumraksts, ko var ņemt vēlā. Tas ir tas, ko es gribēju norādīt. Gribēju norādīt referentam Čičistarkungam, ka viņš pārņems visus elementus, ko centāmies precīzi iesniegt šajos grozījumos un ka pārņems tos eh, ziņojumā. Hefner kungs, jā, paldies. Kolīgam Čičis. Vispirms paldies Čičistera kungam par viņa ziņojumu. Un arī par eh, komentāru, ko izteica Blonkungs un eh, lūgumrakstu iesniedzēji. Es priecājos, ka viņi ir atbraukuši pie mums. Esmu drusku pārsteigts. Uh, lūgumrakstu komitejā piedzīvot, ka lūgumrakstu komitejā tiek uh, runāts par uh, tiesību atņemšanu. Manuprāt, komiteja nav pieņemusi tādu lēmumu, kā jūs teicāt. Bija gan atzinums, ka tā nav pieļaujama, tas nav pieļaujams lūgumraksts, un es domāju, ka arī drusku dīvaini. Uh, ignorēt vairāk nekā miljonu cilvēku vēlmi pētīt. Eh, lūgumrakstu komiteja saprot sevi tā, ka tā atbild uz lūgumrakstiem, nevis tos ignorē. Es domāju, mums nevajadzēs triedēties, Bononkungs, ne jūs, ne es, kaut kādā beigās par to nespriedīsim. Bet es gribētu īsi kā referents eh, vadošajā komitejā un eh, lūgumrakstu komitejas locekas pateikt, kas ir šī ziņojuma mēģinājums, un varbūt arī, lai uh, noskaidrošu lietu vēl papildus pateikt. Konstitucionāla tiesība jautājuma komitejā visas politiskās grupas atbalstīja šo ziņojumu. Faktu, ka mēs gatavojam šādu ziņojumu. Apmēram pirms gada mēs eh, jau lūdzām strādāt pie šāda ziņojuma, bet laiku, kādu garāku laiku, ilgāku laiku tas tika bloķēts, jo bija parlamentā pretestība. Mūsu ziņojums par eh, Eiropas parlamenta uh, atrašanās vietu būtu. Un pēc ilga laika tika panāks kompromiss, ka mums vajadzētu mainīt eh, nosaukumu, proti ziņojumu sagatavot par eh, institūciju atrašanās vietu. Un konstitucionālās komitejas vietā visi kolēģi vienojās par to, ka Eiropas parlaments eh, tam ir pilnīgi cita loma nekā citām institūcijām Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, ko tieši vēl pilsoņi Eiropas Savienība. Eiropas parlaments saskaņā Lisabonas līgumu ir uh, vienā, ats, uh, vienā līmenī ar citiem um, likumdevējiem, un, uh, bet tomēr tā, tā, tā ir cita institūcija nekā citas institūcijas. Tādēļ, lai noregulētu atrašanās vietu un kalendāru un veidu Eiropas parlamentā nākamā, ir tomēr tur ir spēkā citi noteikumi nekā kādām aģentūrām vai iestādēm, kas, protams, ir dalību valstu vienošanās procedūrā risināmi jautājumi. Piemēram, šī aģentūra būs tur un cita aģentūra būs citur. Kas attiecas Eiropas parlamentu, tas ir tā, kā teica Čičester kungs, eh, proti, kā tas tika radīts. Eh, tas nebija likumdošanas eh, orgāns, tā bija sanāksme, kas nebija tieši vēlēta, tad bija pilnīgi cita institūcija. Un, nu, protams, ka iemeslu dēļ tika teikts, jā, tad tiksimies, sanāksim kopā Strasbūrā, jo tur ir Eiropas padome, un viņiem jau tur ir atrašanās vieta, un viņiem tur ir plenās sēdes. Sapratiet, parlaments jau 58. gadā teica, ka mēs vēlamies būt tajā vietā turpat, kur ir arī padome un komisija, jo parlamentam kopā ar, parlame, ar komisiju un padomi nemitīgi ir jāvienojas, un uh, par, nav nekāda pamatojuma pārāk ilgi, pārāk liels distances uh, šeit uh, ieplānot. Priekšādātāja pārtrauc runātāju. Okay, uh, then I... Yes, okay, sorry, then I... Es atvainojos. Will make it... Uh... Jā, tad es izteikšos uh, lakoniski. Vēlējos tikai teikt. Manuprāt, uh, tas ir ļoti labs atzinums, uh, ko Čičis ir kungs šeit ir izstrādājis. Es drusku esmu pārsteigts par to, ka tagad ir uh, milzīgs pieplūdumus no grūzījumiem no Francijas kolēģiem. Gribēju pateikt par to tikai vienu. Šeit runa ir par jautājumu par eh, to, kā Eiros parlaments sev pats saskata, vai mēs sevi uzskatām kā pilsoņu pārstāvji un gribam būt vienā atsaukstumā ar citiem, citām institūcijām un pateikt, ka mēs vēlamies paši pieņemt lēmumu, kur mēs strādāsim, kā mēs strādāsim, kad mēs strādāsim, vai mēs to nedarīsim. Es eh, uzskatu, ka tas nav atsevišķu dalībvalstu jautājums. Esmu drusku vīlies, ka daži parlamenta deputāti to uzskata par dalību valstu atsevišķu dalībvalstu jautājumu. Mūs visu tas skar kā Eiropas deputāti, visi Eiropas pilsoņi ir iesaistīti, neraugoties uz viņu valsts piedarību. Un viss uh, nepareizākais veids, kā to varētu darīt, parlamentā ir viena valsts pret otru. Tas ir juridisks jautājums, konstitūcijāls jautājums, kā to darīt nākotnē. Un tas tagad būs pēdējais teikums. Savādāk nekā ličinajā parlamenta lēmumā mums nevajadzētu atkal no jauna izdarīt mēģinājumu mainīt kaut ko lietas būtībā, bet mēs esam aprakstījuši ceļu, kā parlaments var saņemt tiesības to grozīt, mainot Eiropas Savienības līgumus. Tas ir ceļš, un es domāju, ka lūgumrakstu komiteja arī tajā visā piedalītos. Paldies! Mēs paldies, Valēsas kungs! Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt uh, un galvenokārt gribētu pilnībā atbalstīt Čičester kungu. Es parakstos ar abām rokām, kājām un visu, ko vien varu zem jūsu teiktā. Un tomēr viena lieta, to jūs jau teicāt, bet man tā ir vēlreiz jāpasaka, mēs visi sitam galvu pret šo ķieģeļu sienu, jo kamēr mūsu vadoņi mājās uh, neko nedarīs, mēs arī neko šeit nevarēsim darīt. Tātad mēs varam uh, runāt eh, līdz spēku izsīkumam, bet nekas nemainīsies. Vai tas nozīmē, ka mums nevajadzētu par to runāt? Nē, es domāju, ka mums vajag par to runāt uh, līdz uh, rasī, radīsim uh, izmaksu ziņā efektīvu risinājumu šai problēmai. Un es domāju, ka uh, lielākā daļa šo uh, 164 grozījumu ir vērsti uz jūsu pūliņu bloķēšanu, jeb novirzīšanu. Mums ir jānodrošina, ka mēs paliekam pie jūsu ļoti precīzā, vienkāršā atzinuma. Mums ir skaidra izpratne, ko mēs šeit vēlamies panākt, šoreiz, un es jūs pilnībā atbalstu. Paldies! Thank you, Miss. Paldies, Alkens kundze! I shall do it briefly. Pavisam īsi esmu priecīga, ka beidzot, ka, ka joprojām ir skaidrs uh, vairākums parlamentā, kas uzskata, ka mums ir tiesības par to runāt. Un ne jau Dievs to ierakstīja līgumā, tas bija Miterāns. Un varbūt, ka viņš uh, ir tuvu Dievam, kā daži cilvēki to uzskata, bet tas bija Miterāns. Uh, kurš pēc referenduma Francijā 92. gadā, tad, kad uh, tas bija ļoti diskrēti, nē, nē, nē, tas bija, nē, nē, nē, 92. gadā, jā, jā, jā. Un tas bija tāds kā šoks Francijā, tas bija pēc Dānijas, nē, un um, mums bija ļoti diskrēts, uh, nē. Eh, Māstrikts līgumam, un tad bija referendums Francijā, un eh, viņš eh, paziņoja, ka viņš ir par. Tātad viņš saņēma šo šoku, un tad viņš tā uh, Edinburgā uh, uh, rīkojas, un tad uh, tas bija tikai sloks Dānijai, kad tā saņēma savu aptautu, bet uh, Mitterāns panāca Edinburgas līgumā 12 sesiju minēšanu Strasbūrā. Uh, Un tad tas iekļauts tika arī Amsterdams līgumā pirmo reizi. Un vienkārši, lai jums izstāstītu, ja jūs salīdzināt Mitterānu ar Dievu, manuprāt, to neviens šeit nedara, eh, tad tomēr mums ir tiesības šeit par to diskutēt un varbūt par to mainīt. Thank you. Paldies. We can conclude. Vai mēs varam noslēgt debates? Atzinums. Uh, tiks likts uz balsošanu septembra sesijā, un es ceru, ka Čičester kungs eh, panāks konsensu par kompromisu grozījumiem. Es ceru, ka tā būs. Čičester kungs, es eh, centīšos panākt eh, tādu visiem pieņemam vienošanos. Paldies! pēdējais punkts darba kārtībā, bet nav vairs laika, un Makmilāns Skota kungs eh, nav klāt, līdz ar to mēs varam, vai jums ir kaut kas piebilstams, jo mēs esam iztērējuši savu laiku. Es gribēju informēt kolēģus, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 11. jūlijā, 5. pēcpusdienā. Un tagad uh, vārds Vērtmans kundzei. Paldies! Mūsu kolēģis Makmilāns Skots, uh, diemžēl, nevar piedalīties šodien sanāksmē, un viņš man lūdza nolasīt prezentāciju viņa ziņojumam, ja jūs atļausiet, uh, kā jūs vēlaties tagad rīkoties. Vai jūs varētu dokt mums uh, šīs prezentācijas tekstu? tad mēs uh, ierakstīsim to protokolā kā rakstisku prezentāciju. Tas ir pieņemami, ja tas ir noteikumi ietvaros, tad tas ir pieņemami, ņemot vērā, ka laika nav. Labi, jā, protams, jūs varat mums iesniegt eh, šo rakstisko tekstu. Paldies! Jārkungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Anna Bašesko kundzes vārdā, kurai drīz būs dzemdības un šodien nevar viņa ierasties, tāpēc es arī gribētu viņas piezīmes, viņai man vajadzēja viņu šodien pārstāvēt, tāpēc es arī viņas piezīmes iesniegšu protokolam. Paldies visiem, līdz ar to sēde ir slēgta. Paldies!